Jā, ja, šim guten tag, ich begrüße Sie. Sveicināti, sirsnīgs veicu jūsu mūsu komitejas pēdējā sēdē pirms atvaļinājuma cēliena. Mēs varam pieņemt darba kārtību, jo kolēģiem nav nekāda pretenzija pret to. Šķiet, ka tādu nav. 15. un 16. Uh, jūnija sēžu protokolu pieņemšana. Ja kolēģiem arī pret protokoliem nav iebildumu, tad varam tos pieņemt. Tālāk um, energo savienības pakete ietvars un mūsu referenti ir Virkunēnas kundze un Eikhaut kungs. Sākumā došu vārdu abiem referentiem. Hena Virkunēnas sākumā lūdzu jums vārds. Yes, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies uh, visiem ēnu referentiem, paldies visiem tran komitejas deputātiem. Ir iesniegts 56 grozējumi un esam sagatavojuši septiņus kompromisu grozījumu tekstus. Mums ir bijusi ļoti laba sadarbība starp visām politiskajām grupām, visi ēnu referenti ir ļoti auglīgi strādājuši un kopā. Paldies visiem! Kā jau iepriekš minējām, ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs Trump komiteja galveno uzsvaru likt uz mums svarīgiem jautājumiem, proti transportu, jo atbildīgā komiteja ir ITRE. Un IT eh, itre sagatavotajā ziņojumā par transportu nebija ne zilbas. Tāpēc mēs eh, mūsu kompromisa tekstā galvenokārt uzmanību vēršam uz transporta lomu energosektorā. Un eh, jāsaka, ka kompromisos ir apkopota lielākā daļa grozījuma tekstu. Godātie kolēģi, vēlētos pateikties visiem, kuri ir devuši savu artavu šādosies sagatavošanā un ceru, ka mūsu komiteja atbalstīs kompromisa tekstu. Liegt der zweite Berichterstatter dran? Jā, nu tagad vajadzētu otram referentam izteikties. Jūs bijāt tik lakoniska, un viņš pat vēl nav ieradies. Tad došu varbūt sākumā vārdu ēnu referentiem par pirmo kompromisu. Teres Grīfina, lūdzu. Tā? Arī nav. Paldies priekšsēdētāja kungs šeit sēž. Godātie kolēģi, vispirms es vēlētos pateikties referentē par viņas paveikto. Manuprāt, kompromiss ir ļoti veiksmīgi, kuri cerams tiešām sniegs pievienoto vērtību itra komitejas ziņojumam tieši transporta aspektā. Energo jautājums ir būtisks dokuments, kurš noteiks Eiropas energo virzību nākamajos desmit gados. Mēs vēlamies izveidot eh, tādu energo savienību, kura um, veidos konkurencē pamatot iekšējā tirgus enerģijas tirgus paveikšanu. Un 30% Eiropas enerģijas gala patēriņā ir transportam un 94% no transporta ir atkarīgi no naftas produktiem. Uh, Tāpēc eh, mums ir nepieciešams kaut ko mainīt un mainīt radikāli. Es, uz, eh, es uzteicu komisijas centienus izveidot energosavienību. Man ļoti patīk, ka referenti savā tekstā ir runājusi par elektrifikāciju, lai samazinātu CO2 izmešas. Energoefektivitāte un atjaunīgo energoresursu izmantošana ir izšķiroša, ja mēs vēlamies eh, pāriet no patreizējiem konservatīvajiem transporta energoavotiem uz jauniem. Energoefektivitāte un saistoši mērķi, atjaunīgie mērķi, tas viss ir svarīgi. Tātad pārai uz jauniem energoavotiem nebūs veiksmīgi, ja mēs nesadarbosimies un neiekļausim šajā darbā arī vietējās un reģionālās varas iestādes. Mums e, ir jāveido tāda no apakšas uz augšu skatījuma virzība un nevis otrādi. Tieši iedzīvotājus iekļaut e, šajā pārējais perioda īstenošanā ir ļoti svarīgi, un tādējādi mums izdosies izveidot arī augsti kvalitatīvas darba vietas, un, protams, ir jādomā par transportu arī cilvēkiem ar ierobežotām kustības spējām. Mēs vēlamies runāt gan par pilsētu vidi, gan arī par lauku teritorijām. Un referents savā ziņojumā ir vēlējusies izveidot eh, gan pilsētu vidas, gan arī lauku vidas transporta plānu, lai samazinātu CO2 izmešas. Godātie kolēģi, paldies visiem, kur piedalījās šajā ziņojuma sagatavošanā, bet vislielākais paldies referentai. Jep, Jozī Ignācio. Tagad Fārijas kungs lūdzu. Thank you, Chair. Paldies, priekšstādātāja kungs. Arī es vēlētos pateikties Virkunens kundzei, referentei un visiem pārējiem kolēģiem, kur piedalījās šajā veiksmīgās sadarbības dokumentu sagatavošanā. Apmēram 90% no visiem transporta enerģijas avotiem balstās uz naftas produktiem, un ja mēs vēlamies pāriet uz adekvātāku transporta jomu, tad mums kaut kas ir jādara grozījumos tiešām ir paredzēta efektīvāka transporta izmantošana pilsētu vidē, tīrākas tehnoloģijas, savstarpējā savietojamība un e, citi risinājumi. Visefektīvāk e, vajadzētu izmantot arī investīcijas e, dzelzceļa sistēmā, ostu sistēmā un savstarpējā savietojamībā kā arī jaunie tehnoloģiskie projekti ir ārkārtīgi svarīgi. Proti, svarīgi ir arī Eiropas strateģisko investīciju fonda līdzekļu izmantošana. Vēlētos visiem atgādināt sekojošo. Enerģētiskā, sabiedri, enerģētiskā savienība ir viena no komisijas prioritātēm, un tādējādi mēs arī dosim savu ar tavu komisijas prioritāšu un mērķu izpildē. Uh, un arī es no savas puses vēlētos pateikties eh, referentei un arī visiem pārējiem, kur piedalījās teksta sagatavošanā. Paldies! Jetzt Meja Kilinen. Kilinens kundze. Kiitoksia puhe. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Arī es vispirms vēlētos pateikties eh, Virkunens kundzei par ļoti labi sagatavoto ziņojumu un arī par ļoti veiksmīgo sadarbību. Tātad, manuprāt, eh, kompromisi ir ļoti labi, un arī darbs pie tiem ir bijis veiksmīgs. Par enerģijas savienību runājot, vēlētos vēl šajās debatēs eh, pieskarties vienam punktam, proti diviem punktiem. Tie ir divi milzīgi jautājumi, kuru, kuriem mums vajadzētu būt drosmē izskatīt. Vispirms eh, fosilās degvielas. Patiesībā un realitātē tas nozīmē, ka mēs runājam vienu, bet daram pavisam ko citu. Kādi tad varētu būt eh, alternatīvi avoti? Mums tie ir jāmeklē un noteikti jāizmanto visā Eiropā. Ja vecās tehnoloģijas un iesīkstējušās metodes netiks pārskatītas, tad mēs neko nepanāksim. Un, protams, vismazākais, ko mēs varētu Eiropas politikas līmenī darīt, ir beidzot apvērt acis un atzīt, ka patreiz valdošā uh, tendence nemaz neiet atjaunīgu energoresursu virzienā. Otrs lielais jautājums - daudzveidība, energoavotu daudzveidība un arī sadarbība un sadarbspēja, un tas noteikti ir svarīgi no uh, transporta infrastruktūras. Eiropas politikams ir nepieciešams pa jaunu definēt e, šo sadalījuma tīklu un kādā veidā uh, Eh, sabiedriskais transports varētu veicināt mūsu mērķu izpildi. Un tomēr mums ir jābūt ārkārtīgi apņēmības pilniem, piemēram, eh, tātad šim sadalījuma tīklam ir jābūt izveidotam. Un arī par to es vēlētos skaļi runāt, bet arī es vēlētos pateikties pilnīgi visiem, kur ir piedalījušies šajā darbā. Paldies! Danke sehr. Jetzt. Paldies. Kalevičs kungs, lūdzu. Zahvaljujem gospodine predsjedniče na dane riječi. E, prvo bi se. Paldies, prieksēdētāji kungs. Vispirms e, vēlētos izteikt savu pateicību Virkunēns kundzei un arī ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību. Iepriekšēji runātāji jau daudz e, runāja par to, cik svarīgi ir energi enerģijas savienības izveide Eiropas Savienībā un cik svarīga ir transporta jomas loma. Tas ir svarīgi visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Un uh, mums ir jānodrošina ilglaicīga transporta sistēma izveidošana un tieši ilgtspējīgas transporta sistēmas un ilgtspējīga transporta līdzekļi ir vissvarīgākais. Uh, Pilnīga atteikšanās no fosīlajām degvielām ir vissvarīgākais. Mums ir jāatsakās no pilnīga fosīlo degvielu importa. Un, protams, ir jāmeklē arī citi risinājumi, tādi, kurus jau ir piedāvājis Eiropas parlaments, samazināt CO2 izmešas un uzlabot vispār vidi kā tādu Eiropas Savienībā. Jo tam savukārt pilnīgi noteikti būs pozitīvs iespējas uz sabiedrības veselību. Tagad par grozējumiem. Ir tādi grozējumi, kurus neizdevās iekļaut kompromisos. Uzskatu, ka lielāku uzskatu vajad, uzsvaru vajadzētu eh, likt eh, uz transportu COP21 aspektā. Šeit mēs neesam pievērsuši pietiekam daudz uzmanību. Nākamais. Mums ir nepieciešams rast papildus energoavotus, un noteikti vajadzēs atvēlēt kā finansiālus, tā arī cilvēku resursus tālākai pētniecības attīstībā, lai mums izdotos nodrošināt ilgspējīgus transporta risinājumus. Šeit jau izskanēja ceļu transporta elektrifikācija, to pašu vajadzētu panākt arī dzelzceļu pārvadājumos, un tas ir jāpanāk pēc iespējas ātrāk un pēc iespējas pilnīgāk. Vēl bez tam vēlētos pieminēt, ka mēs esam transporta un turisma komiteja. Ilgtspējīgs turisms daudzās dalību valstīs ir kļuvis par vienu no būtiskākajām tautsēmniecības jomām. Ilgspējīgs turisms nevar eksistēt bez ilgspējīgiem transporta risinājumiem. Tāpēc eh, veiksmīgu risinājumu meklēšana turisma jomā arī būtu atbalstāma un ceru, ka jūs rīt atbalstīsiet manu grozījumu, kurš tieši runā par šo momentu. Tātad dalību valstis, kurām ir ļoti augsts IKP turisma saturs, arī ko tam darīt. Paldies! Ļoti jauka pārēja uz COP21 un došu vārdu tagad Basam Eikhautam lūdzu. Thank you, Mr. Chairman, and apologies for being a bit. Paldies, priekšstādātājs. Atvainojos, ka nedaudz nokavējos, bet eh, mums bija diskusija par Grieķiju. Tur notiek spraigas lietas šobrīd, bet eh, tagad pievēršoties COP21 sanāksmē Parīzē, tagad ir otrā no, no, viedokļu apmaiņa par šo tematu. Rītdien būs balsošana un mm, šajā saistībā iespējams ir eh, liederīgi paraudzīties, kāds ir virziens, kā veicas ar kompromisa grozījumiem. Kopskaitā tie būs septiņi rītdienas balsošanā, un tie vairāk vai mazāk aptver vairumu dažādo grupu iesniegto grozījumu. Un es patiešām vēlētos pateikties visiem ēnu referentiem. Mums bija ļoti konstruktīva viedokļu apmaiņa, lai nonāktu pie šiem kompromisiem, un es priecīgs apgalvot, ka vairums grupu var atbalstīt kompromisa grozījumu. Diemžēl FDD un ENF nepiedalījās sarunās un um, EKR diemžēl nevarēja atbalstīt kompromisa grozījumus, bet uh, visi pārējie, mm, pārējie atbalsta kompromisus, kādi tiek piedāvāti, un esmu ļoti gandarīts par to, ka izdevās sasniegt vienošanos. Es domāju, ka vissvarīgākais, kas šeit parādās, ir vairāk ņemt vērā transporta uh, jomu arī sarunās Parīzē. Mēs visi zinām, ka transporta sektors ir pelnījis īpašu vērību un uzmanību, un kā mēs visi zinām, tad Parīzē iespējams transporta temats nebūs galvenā tēma sarunu vedēju uh, prātā, bet, nu, tas arī būtu jāpatur prātā. Tad ir liela sadaļa saistībā ar IKAU un e, IMO organizācijām, kas arī piedalās un kurām ir ļoti liela no loma CO2 samazināšanā, un uh, mēs esam secinājuši, ka notiek darbs uh, pie CO2 samazināšanas, bet tajā pašā laikā trūksta progresa šo organizāciju darbā, un te mēs uh, redzam tipiskus kompromisa vārdus, bet mm, šīm organizācijām tomēr ir jāsniedz konkrētāki rezultāti, jo starptautiskais transports gan jūras, gan aviācijas e, transports, un tiem arī ir jādod savus devumus, lai mēs ko sasniegtu. Un esmu pateicīgs par to, ka šāda valoda, šāds formulējums arī parādās. Un tad vēl spēcīgs formulējums par e, transporta mehānismiem, par labu e, enerģētikas miksa, mikšļa. Uh, līdzsvaru. Tas arī viss parādās kompromisā, to jūs redzēsiet balsošanas sarakstā, un ja balsosit par šiem kompromisiem, tad mm, es domāju, ka balsošana noslēgsies visai ātri. Iespējams, ka tas arī varētu būt viens no iemesliem, kāpēc locekļiem balsot par. Un, mm, Es vēlreiz vēlos pateikties visiem ēnu referentiem par auglīgajām sarunām. Thanks, but you know quality is more important than time. But now, uh, Ivo. Jā, paldies, bet, kā zināms, tad kvalitāte ir svarīgāka par laiku. Ivo Bēlets. Paldies, priekšsēdētāji, varu tikai apstiprināt eh, jūsu, nu, pat teikto. Tagad turpināsim tādā pašā garā un atmosfērā. Es vēlētos pateikties referentam par patiesi auglīgu un konstruktīvo pieeju un arī konstruktīvajiem priekšlikumiem. Mēs atbalstam visus kompromisus, kādus jūs mums eh, piedāvājāt pēdējos pēdējo nedēļu laikā, un jūs, eh, godātais referents, atsaucāties uz eh, svarīgajām interesētajām pusēm, kā un IMO, un es domāju, ka ir eh, labi, ka mums ir izdevies sasniegt skaidru un ambiciozu vadlīniju kopumu mm, saistībā ar šīm abām institūcijām, jo īpaši mm, tajā, ka mēs prasām, aicinām skaidri, uh, šīm organizācijām nodrošināt eh, skaidru, uzticamu instrumentu līdz 2016. gada beigām, lai varētu sasniegt eh, nepieciešamos samazinājumus. Un es domāju, ka mēs eh, visi šeit tam piekrītam. Un vēl priekšsēdētājs vēlētu atsaukties uz būtisku kompromisu, kurš atspoguļo šī ziņojuma kvintesenci. Un tur mēs runājam par enerģētikas efektivitātes uzlabojumu un, un no otras puses sadales kanāliem, proti elektrifikāciju transporta jomā un uzkrāšanas eh, baterijām. Un sastais kompromiss, tur mēs ļoti skaidri atsaucamies uz alternatīvo degvielu kā biogāzes un dabasgāzes veicināšanu. Un eh, vēl, un tad vēl divi papildu komentāri. Vai mums būtu nepieciešams eh, papildu 2030. gada mērķis? Eh, konkrēti transporta jomā eksplicīti. Mm, var jau teikt, ka ir vispārējais mērķis, tad var ieviest apakšmērķi un par to varētu bezgalīgi runāt. Eh, transports noteikti iekļausies turpmākā komisijas priekšlikuma darba jomā tieši par pūliņu sādales eh, direktīvu, ne ETS jomā, un komisija nāks klajā ar priekšlikumu šajā jomā, un tad raudzīsim, kā tas izskatīsies. Uh, Un tad pēdējais punkts eh, priekšsādātāja saistībā ar S un D kolēģu grozījumiem, konkrēti 46. grozījums, ko varētu atbalstīt. Ir Kopernika zemes uh, uzraudzīšanas programma no kosmosa, kas var veicināt klimata pārmaiņu uzraudzību, un es domāju, ka tas ir labs papildu elements uh, kompromisā, un mēs vēlētos to atbalstīt. Lielas paldies, un vēlreiz pateicos par izcilo sadarbību. Paldies uh, arī pārējiem ēnu referentiem. Revodalon. Cristina Revodalo. Ben, Paldies, priekšsēdētāji. Tagad mana kārta pateikties gan referentam, gan ēnu referentiem par konstruktīvo darbu, kāds eh, mums noritēja, un es domāju, ka šis kopīgais darbs būtu turpināms. Komisijas paziņojums Nu, par kuru mūsu komiteja sniedz atzinumu, ir atsaucas dokuments, kurā ir izklāstīts Eiropas Savienības prioritātes pirms šīs Parīzes klimata konferences, un piedāvātais ziņojums parāda to, ka uh, pastāv zināms konsens, lai sūtītu skaidru signālu, ka Eiropas Savienība un dalību valstis uh, Mm, eh, ir gatavas sasniegt saistošus mērķus un noteikt transportu kā mm, to politiku centrālo elementu, kas cīnās pret klimata sasilšanu. Un te ir eh, veicināts transporta sektora redzamība ne tikai galvenajā dokumentā, Parīzes protokolā, bet arī eh, COP21 risinājuma programmā. Uh, kur piedāvāt konkrēti risinājumi un tiek uzsvērta nevalstisko iesaistīto pušu loma. Šis ziņojums arī parāda pilsētas mobilitātes e, tēmas un tur mm, šīs e, mm, piesāņojums sastāv ceturdaļu no transporta emisijām un ir nepieciešams arī in, instrumentus e, atbilstīgus izcelt klimata jomā un tāpat arī komisijas paziņojumā ir uzsvērts šis svarīgais temats. Un visbeidzot, šis ziņojums atgādina, ka Eiropas Savienībai ir jābūt vadošajai lomai, nākot klajā ar ambicioziem priekšlikumiem pēc iespējas ātrāk, lai piemērotu 2030. gada klimata pakotni un lai samazinātu CO2 emisijas no transporta līdzekļiem. Mēs esam ļoti gandarīti par kompromisa grozījumiem un mēs, protams, balsosim par šo eh, ziņojumu rītdien. Paldies! Kosmārs Rotovskis. Kosmārs Rotovskis, lūdzu. Panie Przewodniczący, właściwie tylko dwa zdania. E, Paldies! Pavisam īsi izteikšos. Vispirms es vēlētos pateikties referentam par ieguldīto darbu šī ziņojuma izstrādē un e, kompromisa grozījumi tomēr e, mums liekas neatbilstoši. Līdz ar to mūsu grupa balsos pret. Paldies! Danke sehr. Dann kommt jetzt Paldies! Gezīna Maisner lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es arī sākumā vēlējos sirsnīgi pateikties referentiem. Jāsaka, ka sadarbība izvērsās tādā draudzīgā gaisotnē, mēs strādājām konstruktīvi, mēs varējām arī atrast ļoti daudzus kompromisus. Alda grupa atbalstīs visus kompromisus un uh, ir tikai daži grozījumi, par kuriem vajadzētu varbūt eh, balsot atsevišķi, tātad tos neizdevās iekļaut kompromisos. Ja mēs runājam par pirmo kompromisu, tātad transporta jomai jābūt startautiskākai, ilgspējīgākai, redzamākai, otrais kompromiss. Uh, tur tika runāts par IKEA un tās lomu. Un, protams, eh, vajadzētu būt vēl tādiem startautiski ambiciozākiem mērķiem, un ir jānorāda, kas tad ir panākts, ņemot vērā klimatu aizsardzību. Mēs arī vienojāmies eh, par eh, konkrētiem kompromisiem, un trešajā kompromisā ir runāts par emisijām, kas jāsamazina transporta sektorā, ir jābūt ilgtspējīgai loģistikai, nu par to visi bijām gandrīz vienas prātas. Ceturtajā kompromisā runāts par uh, atjaunīgajiem energoavotiem, protams, lai samazinātu šo ekoloģisko nospiedumu, tie ir no svāra. Piektajā kompromisā runāts arī par urbāno transportu, Sastais kompromiss uh, - energo miks transporta sektorā, septītajā kompromisā par godīgu konkurētspēju un finansēšanas instrumentiem. Protams, klimatam tie nav tik izšķirīgi, bet uh, mums uh, ir nepieciešams finansējums, lai varētu šos mērķus gal galā īstenot. Paldies par veiksmīgajām sarunām. Un ja mēs runājam par jaunajiem mērķiem, vai tie ir jānostāda pāri jau esošajiem mērķiem. Mums vajadzētu par to vēlreiz vienoties politiskā grupā. Un gribēju jūs uzmanību pievērst arī manām un Teličkas kunga sagatavotajām grozījumam, proti, ka ir jābūt starptautiski saistošiem mērķiem, jo tikai tā tos vislabāk varēs sasniegt. Uh, Ja mums to neizdosies panākt, tad mums vajadzētu katrā ziņā parūpēties, lai netiktu upurēta mūsu konkurētspēja. Tas ir 47. grozījums, lūgt jūs par to balsot un vēlreiz paldies par labo sadarbību. Paldies, Mēja Kilonen. Ieraksījā puheja. Paldies, prieksēdētā kungs. Vēlētos pateikties. Uh, arī referentam un vēlētos pateikties par ļoti labo sadarbību ar mūsu, ar mums ēnu referentiem. Protams, es vēlētos pateikties arī visiem ēnu referentiem. Mēs eh, esam gatavi atbalstīt visus kompromisus un eh, patreizajā brīdī vien vēlējos pieminēt eh, to, kas ir palicis ehm, neizdiskutēts. Tātad Eiropas Savienībā mums vajadzētu noteikt uh, arī mērķus transportam vides ziņā. Mēs vienmēr esam mm, lepojušies ar to, ka mēs esam pasaulē vadošie daudzās jomās, tad būsim arī šajā jomā. Un e, šobrīd e, mēs nesakojam jaunākajām tehnoloģiskajām attīstī, attīstībām, bet e, mums vajadzētu izmantot to, ko inženieri un tehnoloģija attīstītāji piedāvā pasaules uzlabošanai. Un tomēr Mums uh, ir jāizglīto arī cilvēki. Cilvēkiem ir jāizmaina savas vērtības un savi uzskati, un tam ir nepieciešams kampaņas. Tikai tad mums izdosies uzlabot dzīves līmeni un dzīvi visā pasaulē. Par uh, eh, Euhauta kompromisu To lasot, eh, man radās iespējas eh, Henrija Forda teiktais, viņu tagad citēšu. Proti tiek apgalvots, ka viņš ir teicis, ka eh, ja viņam savu laiku būtu bijusi iespēja uh, Eh, iespēju jautāt iedzīvotājiem, ko viņi grib, tad viņi būtu atbildējuši daudz ātrākus zirgus, un tad viņš nekad nebūtu radījis savu Ford mašīnu. Vai mēs tagad nedaram tāpat, ka mēs visu laiku prasām, ko tad mēs gribam, ātrākus, ātrākas mašīnas, bet varbūt mums ir jāskatās pavisam kur citur. Paldies! We will think about that. Vielen Dank. Und jetzt? Mēs par to padomāsim. Paldies jums. Tagad komisija no uh, enerģijas ģenerāldirekcijas Martins Vestrups. Thank you very much, Chairman. Paldies priekšsādātājiem. Kā jau jūs bildāt vairākas reizes, enerģētikas savienība ir viena no Eiropas komisijas prioritātēm turpmāko gadu laikā. Un mēs ceram, ka mums izdosies gūt pilnu atbalstu šai stratēģijai. Sākumā itra balsojumā, kas notiks pēc uh, vasaras brīvdienām un arī plenārsēdē, un tad mēs varēsim turpmākos gadus eh, piemērot šo būtisko stratēģiju. Kā zināt, tad nākamnedēļ jau mēs eh, sāksim virknī svarīgu iniciatīvu, kas ļaus piemērot šo stratēģiju, un eh, es vēlētos paust piekrišanu tam, ka šis ITRA komitejā prezentētais ziņojuma projekts pietiekami neat attiecās uz eh, transporta jomu, un šī komiteja nosprieda pieņemt atzinumu, un eh, bija plašs tam atbalsts, kā tas tika iepazīstināts iepriekš, un viens no kompromisa grozījumiem šķiet arī uzsvēra to, ka tas bija sākotnējais ziņojums, un eh, šajā saistībā mēs gaidām rītdienas balsojumu, ceram, ka ITRE komiteja mm, sniegs atbilstīgu atbalstu Un tad vēl daži aspekti, runājot par konkrētākām lietām. Komisija, protams, pilnībā piekrīt tam, ka transports ir ļoti svarīga nozare, gan tematos, kas saistās ar enerģētikas atkarību un, un atkarību no importa. Mēs jau ļoti lielā mērā esam atkarīgi, bet mm, fosilais fosilie resursi ir mm, kļuvuši mazāk pieejami, un otra lieta ir CO2 emisijas un mm, transporta sektorā, kā jūs jau norādījāt, ka ir nepieciešami pamatīgāki pūliņi tā, lai transporta jomas emisijas turpinātu kristies turpmākajos gados. no vienas puses ir svarīgi, kā jau jūs teicāt, lai mēs paraudzītos uz dažādiem transporta līdzekļu veidiem Eiropas Savienībā, lai varētu pēc, efe, pēc iespējas efektīvāk izmantot tos un turpināsim strādāt pie enerģētikas efektivitātes un arī raudzīsimies atjaunīgos enerģijas lomu transporta sektorā un arī jāraugās, kā stiprināt elektromobilitātes uh, lomu un eh, transporta sektora elektrifikāciju. Tie viss būs svarīgi temati, kuri parādīsies komisijas eh, iniciatīvās, piemērojot stratēģiju. Un eh, vēlreiz liels paldies par pausto interesi mūsu stratēģijā un ar nepacietību gaidu rītdienas balsojumu. Metzger, is he here? Metzgers kundze, vai viņa ir ieradusies? Jā, viņš ir klāt, tas ir kungs labu pēcpusdienu. Paldies par to, ka uzaicinājāt komisijas pārstāvis. Es domāju, ka tas ir ļoti liederīgi sastrādāties ar parlamentu, jo es redzu, ka e, jūs piekrītat mūsu politikas vadlīnijām. Un vienīgais komentārs, ko šobrīd vēlētos paust, ir tās, ka patiešām starptautiskās pārunās COP21 mm, attiecībā uz transportu svarīgi būs sūtīt ļoti spēcīgu signālu IKAU un IMO ar eh, šiem gala termiņiem, kad būtu jānoslēdz darbs, un no komisijas puses mēs esam bijuši ļoti skaidri savā paziņojumā šajā jomā. Bet bez tā mēs esam ļoti gandrīti par to, ka šoreiz mūsu delegācija var runāt par elektrotransportu, šajā var doties uz kop šo sanāksmi elektrotransportā. Sirsnīgs paldies ir īpaši par pēdējo teikumu. Tas bija kā balzāms vēselē un tagad atkal virkunēns kundze. Kīdus puheenjohtaja. Paldies, priekšsēdētāja kungs. E, šķiet, ka visi svarīgākie jautājumi ir izskatīti šajās diskusijās. Tas ir pateikami. Protams, vislielākais izaicinājums būs tāds, ka 94% no transporta līdzekļiem ir joprojām atkarīgi no konservatīvajiem eh, energoavotiem. Kaut arī mums ir ļoti labas iespējas eh, satiksmi pamazām pārvirzīt uz ilgspējīgiem energoavotiem, īpaši aktuāli un īpaši iespējams tas ir Eh, pilsētās un pilsētu vidējo 70% no Eiropas iedzīvotājiem jau šobrīd dzīvo pilsētās. Runājot par eh, sabiedrisko transportu, tad ir svarīgi arī iedzīvotājus izglītot par eh, riteņbraukšanas labajām iespējām un par kājām iešanu. Uh, Katrā ziņā mums ir daudzi e, energoavoti un degvielas, kuras ir ilgspējīgākas par konservatīvajiem avotiem, bet e, es tomēr vēlētos uzsvērt tehnoloģiski neitrālus uh, risinājums, ka mēs pamazām pārējām uz tādiem transporta veidiem, kuri ir mazāk izmešas radoši, mēs izmantosim vairāk bioloģiskās degvielas, elektromobīļus un ir ļoti, ļoti daudz iespēju, tiešām ir. Galvenais ir, lai mēs soli pa solim virzītos uz šādu mazāku izmešu uh, transportu. Tagad par lidmašīnām un par jūras satiksmi. Ļoti svarīgi ir pieminēt arī šīs nozars, runājot starptautiskā līmenī par izmešu samazināšanu. Un Eiropa ir izvirzījusi sev par mērķi panākt starptautisku vienošanos par lidmašīnu satiksmi pasaulē un jūras pārvadājumiem, lai nebūtu tā, ka Eiropa viena kaut ko cenšas sagrābt, bet pārējie nedara neko. Jo arī, arī tie kuģi, kas atrodas ārpus Eiropas eh, teritoriālajiem ūdeņiem, tomēr ietekmē mūsu gaisu. Vēlreiz paldies visiem, kuri piedalījās piedalījās šajās sarunās un ceru, ka mums izdosies pieņemt šo kopīgi sagatavoto tekstu. Danke sehr. Paldies. Besaikauts. Yeah, thank you very much and uh... Jā, liels paldies. Vēlreiz pateicos ānu referentiem par uh, lielo ieguldījumu šodien. Es domāju, ka mums būs uh, visai uh, tieši skaidrs balsojums un priecājos arī, ka komisija ir gandarīta par to. Uh, Es vēlētos arī uzsvērt to, ka ziņojumā ļoti skaidri tiek prasīts komisijai un ne tikai Parīzē, bet tieši transporta sektorā nākt klajā ar konkrētām politikas nostādēm, dekarbonizācijas jomā, efektivitātes mm, jomā un eh, pārejas modeļiem. Un ir ļoti labi, ka komisija jūt šo atbalstu un atbalsta Parīzi, bet uh, tiek prasīts arī komisijai spērt turpmākos soļus, iespējams, pēc Parīzes, nāk klajā ar specifisku pakotni eh, konkrēti transporta sektorā, jo šis sektors ir pierādījis to, ka tas ir pelnījis īpašu uzmanību arī no likumdošanas viedokļu, un tā kā komisija ir gandarīta par šo ziņojumu, tad es redzu labus iemeslus ievērot rekomendācijas, kas šajā ziņojumā parādās pēc Parīzes, ne tikai gaidot Parīzes konferenci. Ļoti priecājos par šiem priekšlikumiem. Priekšsādātājs liels paldies, mēs to ceram. Rīt mums ir paredzēts balsojums. Un ITRE komiteja balsos 22. 23. decembrī, ENVI komitejā 22. un pēc tam tas tiek izskatīts plenāru sēdē. Nākamais darba kārtības punkts - 2016. gada budžets Masiliano Salīnī ir mūsu referents. Lūdzu, jums vārds. Mille, la inizio innanzitutto ricordando. Paldies. Es jau pašā sākumā vēlējos jums atgādināt mūsu grafiku. Grozījumi ir jāiesniedz 22. Uh, jūlijā. Nu, šausmīgi daudz laika vairs nav palicis. Gribēju tikai atgādināt kolēģiem. tie grozījumi, kas attiecas uz atzinumu. Ja mēs runājam arī par organigrammu, tas ir saistīts arī ar pilotu projektiem. 22. jūlijas tā tad ir grozījuma iesniegšanas termiņš. Un, protams, paredzēts balsot 31. augustā kopā ar ēnu referentiem, un kad atzinums būs pieņemts, tālāk pie darba ķersies Fernandeša kungs. pēdējās eh, uzklausīšanas laikā, tā tad eh, mēs jau varējām pārliecināties, ka viņš ir galvenais budžeta referents. Tagad eh, sīkāk par atzinumu. Tur galvenokārt tiek runāts par inovācijām, par EFSI, pateicoties tātad EFSI, jeb ESIF budžetā būs zināmas modifikācijas, un tas, protams, ietekmēs arī transporta nozari. Sākotnējais komisijas priekšlikums protams, bija tāds, kas mūsu nozari ietekmētu ļoti spēcīgi. Tātad komisija sākumā prasīja 8 miljārdus, 6 no tiem ESIF un 2 apvērstiem 2020. Pēc tādā nogurdinoša darba cēliena mēs varējām vienoties par to, ka 3 būs uh, tātad maržā un 5 miljārdi būs uh, apvārsnim 2020 atvēlēti pārāk neietekmēt struktūra fondu darbību. Protams, nevar arī atņemt pārāk daudz līdzekļu uh, Connecting Europe instrumentam un atzinumā mēs to svītrojam. Tātad, ja mēs kaut ko mainīsim attiecībā uz Connecting Europe instrumentu, tad tas būs ļoti smagi gan runāt par sociālām, finansiālām un arī ekoloģiskām sekām. Mēs šeit runājam par ļoti svarīgām investīcijām un kas attiecas, piemēram, arī uz sliežu izbūvu un tā tālāk. Un jāsaka, ka īstenībā peļņas iespējas šeit ir daudz zamāks nekā citos projektos. Un, protams, te ir arī paredzēts tāds investīcijas, kas varbūt nemaz nenesīs tik lielu peļņu. Es ceru, ka mūsu komiteja būs neatlaidīga, to es saku arī atzinumā, un tad ir šī lielā nodaļa, tur ir runāts par stabilitātes un izaugsmas paktu. Paralēli Junkera plānam vienmēr tika uzsvērts, ka stabilitātes izaugsmas pakts nedrīkst palēnināt investīcijas. Investīcijas ir ļoti svarīgas attīstībai un, protams, arī ekonomiskajai izaugsmai. ja mēs izmantotu tā saukto zelta normu un, piemēram, uh, no stabilitātes pakta svītrotu investīcijas, tad tas viss varētu būt daudz, daudz elastīgāk, bet nu par to vispār nerunāšu. Ja mēs runājam par šo atzinumu, mēs nosaucām galvenos transporta politikas pīlārus. Pieminētas ir lidostas, ostas, Protams, šie transporta mezgli ir ļoti svarīgi konkurētspējai, mobilitātei, tālāk trešā dzelzceļa pakotne, ceturtā runātājs sev izlabo ceturtā dzelzceļa pakotne. Un tad šī saspēle starp dalību valstu drošības aģentūrām un Eiropas dzelzceļa aģentūru un tālāk ERTS kā vienotais Eiropas standarts. Ja runājam par civilo aviāciju, vienotajām debesīm, vienoto aviācijas telpu, lai garantētu drošību, konkurētspējas, pietiekam augstu drošības līmeni pilsoņiem, turisms, tas viss ir ļoti svarīgi, tas ir arī ļoti būtiski attiecībā uz daudziem pilotu projektiem. Tie ir tādi argumenti, e, tie ir tādi jautājumi, kas ir tādi starpdisciplināri, neskar tikai vienu vienīgu jomu, un līdz ar to tas, protams, skar arī vairāku komiteju darbu. Protams, arī Virkunens kundzes e, iztirzātais temats šeit ir būtisks, un jāsaka, ka Vairāk kā 70% iedzīvotāji pasaulē dzīvo pilsētās, un tādēļ arī urbānajam transportam ir jābūt ļoti efektīvam. Un tas ir svarīgi viss pasaules attīstības politikai. Paldies! Georgijas Prīnskis lūdzu. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmām kārtām gribētu uzteikt Selīnī kungam atzinuma uzmetumu, kas ir ļoti svarīgs, runājot arī par mūsu budžetu 2016. gadam. Padomes pozīcija īstenībā sniedz mums iespējas veikt korekcijas, modifikācijas un arī runāt par tādu mērķiecīgāku finansējumu piešķiršanu arī transporta sektoram. Uh, Pirmais 2016. gada budžeta grozījums palielina apropriācijas Connecting Europe instrumentam. Tas ir saskaņā ar vienošanos uh, attiecībā uz ESIF un transportu kopumā, bet padome piedāvā samazināt gan um, saistību, gan maksājumu apropriācijas, ko mums nevajadzētu atbalstīt komisāra Bulca pagājušajā nedēļā Strasbūrā eh, runāja par to, cik daudz eh, intereses ir pausts par dažādiem Connecting Europe projektiem. Tātad 681 projekts jau tika pieteikts, bet tikai 276 ir iespējams finansēt. Līdz ar to dalība valstis ir gatavas izņā, izmantot Connecting Europe instrumentu, jeb CEF, un tādēļ DFS ir jāievēro e, šīs prasības un saistības. Ko vēl piedāvā padoma? Tātad maksājumu apropriācijas, lai varētu pilnveidot kādreizējo TNT platformu. Tiek piedāvāts uh, samazināt budžetu par milzīgu summu. Mums ir grūti ko tādu pieņemt, jo mums joprojām ir ļoti daudz uh, trūkstošu līdzekļu un padome nevēlas piegādāt pietiekam daudz resursu, lai Eiropas Savienības prioritātes varētu pietiekami labi īstenot. Par aģentūrām runājot, šeit arī tiek piedāvāts samazināt budžetu daudzām būtiskām aģentūrām. Mēs nevaram piekrīst tam, ka budžets uh, tiks samazināts par vairāk nekā miljonu tīklu uh, aģentūrai un Jāsaka, tā ir vienīgā aģentūra, kas ir atbildīga par CEF koordināciju un īstenošanu. Needs... Aģentūrai ir jābūt uh, pietiekam laba administratīva aprīkotai, lai tā savu lielo atbildības daļu varētu uzņemties pietiekam labi. Tai ir nepieciešams pietiekam daudz naudas. Tāpat vajadzētu atjaunot sākotnējo uh, komisijas priekšlikumu attiecībā uz Eiropas uh, dzelzceļa aģentūru, jeb ERA. Un pēc ceturtās dzelzceļa pakonas pieņemšanas mēs piedāvājam budžetu palielināt, un sākotnēji īstenībā ERA nevarēs saņemt papildus uh, finansējumu no nodokļiem un nodevām. Tāpat. Uh, ir, ir saprotams, ka ir grūti uh, ieviest jaunu budžeta kategoriju, kas ir saistīta ar turismu. Mēs varētu varbūt turismu projektus finansēt no citām uh, budžeta pozīcijām. Uh, Bet būs, protams, administratīvi grūti uh, šeit apvienot dažādas finansējuma avotus. Es domāju, ka pilotu projekts katrā ziņā ir ļoti veiksmīgs uh, līdzeklis, kā pievērst uzmanību transporta sektoru nozīmīgumam Eiropā. Un īstenībā mēs nevaram atstāt novārtā arī inovāciju un izpētes jomu transporta un turismu sektoros, lai varētu turpināt izstrādāt inteliģentus transporta uh, līdzekļus. Ir jāuzlabo arī pakalpojumi, drošība mūsu uh, patērētājiem. Mēs tieši tādēļ nevaram piekrist samazināt uh, transporta uh, izpētes jomai piedāvāto finansējumu par vairāk nekā 30 miljoniem, kā to piedāvā padomu. Līdz ar to es piedāvāšu grozījums, lai varētu atjaunot summas, ko padomu piedāvā samazināt. Paldies! Dominiks Rikē, lūdzu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētājs. Visu pirms jāpateicas referentam par ieguldīto darbu. Un visu pirms budžeta projekts kopumā paredz palielinājumu, kas nedaudz pārsniedz inflācijas kritērijus, līdz ar to mēs varam uzskatīt, ka tas ir tāds pirmās trešdaļas daudzgadu finanšu Mm, schēmas budžets, kas ir saprātīgs pēc apjoma, un otrkārt, kā jau izskanēja, ir uh, daži temati, kas būtu jāizceļ vispirms šī mm, tīkla pārvaldības organizācija, uh, tai tiek samazināta līdzekļi, tieši tad, kad tā ieviesīs ne tikai 13 miljārdu pamatu projektu, kas nu pat izvēlēti, bet arī ieviesīs jaunu konkursu iepirkumu līdz gada beigām, un tas tiešām nav īstais brīdis, lai samazinātu aģentūras operatīvos līdzekļus. Un otrais komentārs par budžetu. Par pētniecības budžeta samazinājumu tas ir patiesi nepieņemams pašreizējā kontekstā. Un te notiek arī aizkavēti uh, Um, līdzekļu piešķīrumi, kas aizskavētu vairāku projektu īstenošanu, tostarp arī kopu uzņēmumu jomā. Un tad Galileo pozīcijas samazinājums, kas no komisijas puses mūs satrauc gan uh, Mm, kredītu maksājumā, gan saistību apropriācijās, mm, tātad 28%, kaut arī šobrīd projekts tiek ieviests, īstenots, un, kā zināms, tad šogad tas piedzīvoja dažas grūtības. Un tad ir aģentūra problēma, un komisija ir ļoti mm, tāda iespītējusies ar šiem pasākumiem, kas bija daudz gadu finanšu schēmas ietvaros, un tā nepiekrītam, ka globāli tiek samazināti uh, um, jūrniecības aģentūras, EMSAS un citu līdzekļu, kuriem tika tie prasīti, bet es esmu nošokēts par to, ka pretēji savām saistībām komisija atgriežas pie tā, ka vajadzētu samazināt personāla apjomu aģentūram. Kaut arī m, mm, tikai mm, ceturdaļu no līdzekļu aizņem tieši mm, personāla izmaksas. Un, Te gan ir zināmas pretrunas Mm, bet eh, ir jābrīnās par to, ka notiek iejaukšanās personāla jomā, un eh, tas notiek brīdī, kad eh, ir arvien vairāk darba, un šajā brīdī tas patiešām ir neizprotami. Runājot par padomis nostāju, un tam mēs rīkosimies kā ierast, pievienosimies. Uh, un skatīsim komisijas budžeta līnijas, un tās tiks pieņemtas praktiski vienprātībā, bet tomēr ir liels pārsteigums redzēt, ka padome vēl arvien vairāk grib, lai būtu samazinājums TNT aģentūrām, tas patiešām ir um, ļaunākā, mm, visļaunākais, un arī tas, ka ēra tiek prasīta pat vēl lielāki samazinājumi, nu, kā, bet jānoslēdz ceturtais tehniskais pīlārs, un tad vēl pāris vārdi par budžeta grozījumu projektu EFSI, un tas pilnīgi atbilst uh, sarunu rezultātiem, kurus 28. datumā noslēdzām ar padomi. Nu jā, cerās ļoti svarīga lieta. Katru gadu ir jābūt ļoti uzmanīgiem. Ja īpaši nākamgad uh, pārskatot daudzgad finanšu schēmu, diskutējot par maržām, jo divi miljardi pamat Uh, budžeta, kas tika panākti kā piekāpšanās no padomis, kas vēlējās 1 uh, miljardu vairāk un 2 miljardu komats 4 uh, Eiropas fin, savienošanas instrumentam. Tas ir maksimums, bet tas nav tas, ko mēs piešķiram. Un katru gadu es domāju, ka būs jācīnās tā, lai maržās mēs gūtu labāku rezultātu. Un šajā brīdī redzēsit, ka budžeta projekta mm, analīzē Mm, šajā trialogā mums izdevās tas, kas nekad nebija noticis uh, budžeta diskusijās nevienai komitejai, iegūt naudu no maržas uh, ritošajā gadā. Un ne tikai runa bija par 2014. gadu, bet arī 2015. gadu. Un tas pierāda to, ka ja pozīcija ir pietiekami spēcīga, tad nākamgad iespējams mēs varēsim izmantot uh, mazāk līdzekļu tīri cefi jomā un garan, finansēšanas garantiju jomā un noslēgšu, sakot, ka katru gadu ir šis temats mm, par mm, maksājumu apropriācijām un mm, pilots projektiem, kas tiek gatavoti, mums vairāk ir bail pie, pie, pieņemt eh, kādas eh, norādes šajā jomā, bet es eh, domāju, ka komitejai ir jāizdara izvēles. Un ka nav kaut kāda svētā piekrišana 11 projektiem un ka tiek izdarītas izvēles mūsu vietā, bet mums ir jāskatās šajā kontekstā ar ļoti lielu uzmanību. Kāds būs komisijas tehniskās komitejas eh, ziņojums par šiem projektiem, kas tiks eh, sadalīti no A līdz D turpmāko stundu laikā, kas būs svarīgi izvēlei. Un eh, mēs priekšstādātāji aizstāvēsim piešķirtās budžeta līnijas mūsu mm, aktivitātēm un ievērosim tos pašus principus, ka mm, koriģēsim padomi un palīdzēsim komisijai. Danke sehr. Jetzt Merja Kilönen. Merja Kilönen. Kiitoksia. Paldies, prieksēdētāja kungs. Un eh, paldies, eh, paldies arī Salīnī kungam par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Es eh, vēlētos uzsvērt Single European Sky vienotās Eiropas debesis. Šis jautājums ir ļoti aktuāls, un es tiešām ceru, ka mēs eh, spēcīgākiem vārdiem varētu to visu pateikt, nevis tikai iesakot kaut ko vai mēģinot ieteikt. Šis vārds ieteikt man nepatīk, jo no drošības viedokļa raugoties eh, šī jautājuma virzīšana uz priekšu ir ārkārtīgi svarīga. Mēs eh, Eiropā jau gadiem, pat varbūt gadu desmitiem, esam runājuši starp dažādām pusēm par to, ko tad darīt, kā labāk palīdzēt gan Eiropas iedzīvotājiem, gan arī pārējiem, kur Eiropā ierodas ar lidmašīnām un pārvietojas ar lidmašīnu. Manuprāt, visā šajā dokumentā ļoti labi ir tas, protams, viens, vienā lapas pusē nevar daudz ko ielikt, bet uh, eh, turismā, uz turismu attiecošais budžeta postenis. Mēs esam turisma un transporta komisija bet eh, budžetā bieži vien transports tiek aizmirsts. Un eh, runājot par būtiskiem jautājumiem, tad šeit ir tiešām būtiski pieminēt, ka eh, turisms kļūst ar vien nozīmīgāk tautsēmniecības nozare un arī budžetam labu papildinājumu dod. Par turismu nevajag runāt tikai un vienīgi svētku reizēs un dažādās mesās. Nē Tātad šīs e, baltā, e, šī baltā grāmata un baltās grāmatas pārskatīšana transporta jomā. Pēdējā laikā ir parādījušās domas, ka um, nav paredzēts izveidotu grozījumu šajā baltajā grāmatā. Es vēlētos vēl pieminēt arī uh, ziemeļu dimensiju un arktisko uh, joma, jo Arktikas nozīme nākotnē tikai un vienīgi pieaugs. Un es patiesībā šobrīd vēl domāju, vai varbūt eh, budžeta jautājumā raugoties šo Arktikas eh, nozīmībumu varētu ietvert, jo tas noteikti nāktu par labu e, transportam un iespējams, ka šo Arktikas jautājumu vajadzētu pacelt pavisam citā diskusiju līmenī Eiropā. Paldies! Paldies! Tad mēs varam cerēt, ka ziemeļu zonā klimata pārmaiņas neradīs uh, tādus uh, negatīvus efektus. Paldies, uh, Jūzo kundze, lūdzu. Paldies. Gribēju pateikties Salīnī kungam par viņa veikumu. Mēs arī iesniegsim grozījumus. Protams, ļoti svarīga ir cārskatāmība. Mēs pagājušajā nedēļā tikāmies ar komisāru skundzi Strasbūrā. Mēs galvenokārt vēlējāmies, lai varētu vieglāk, vienkāršāk piekļūt dažādu projektu dokumentācijai. Tātad caurskatāmību mēs vēlamies garantēt, kā tiek piešķirts finansējums, kā tas tiek sadalīts, vai viss norisinās atbilstoši normām. Un uh, tādā veidā mēs varētu labāk cīnīties pret korupciju un uh, varbūt tādu patvaļīgu izmantošanu. Un tālāk par ekoloģiskiem standartiem runājot. Ir uh, ļoti pamatīgi jāizvērtē, kā tad šie darbi, šie projekti, to īstenošanu varētu ietekmēt vidi. Un, protams, ja eh, domājam par lieliem infrastruktūras projektiem un to finansējumu, ir jāuzzina arī sabiedrības viedoklis. Un infrastruktūrai pirmām kārtām ir jākalpo pilsoņiem, un tieši tādēļ ar viņiem ir jākonsultējas pirms finansējuma piešķiršanas, pirms dot tam zaļo gaismu. Vienmēr jākonsultējas ar pilsoņiem. Paldies, Kristīna Revudalo. E, Jā, visu pirms paldies referentam par uh, to, ka iepazīstināja ar dokumentu, un daži kolēģi jau uz to norādīja, bet es vēlētos uh, vēlreiz uh, atbalstīt noteiktus punktus. Vispirms es biju ļoti apmierināta redzēt, ka otrajā punktā tiek atzīta dažu transporta līdzekļu specifika, jo īpaši dzelzceļa kurām ir īpaši nepieciešams subsīdijas, mazāk finanšu instrumenti, un tad uh, daži kolēģi arī bija nobažījušies par Eiropas dzelzceļa aģentūras budžetu ERA budžetu tātad un nu pat tiek noslēgts trialogs par tehnisko pīlāru un mēs konstatējam, ka tiek norādīts, ka tiek mazināts personāla skaits uz 135 cilvēkiem un es ceru, ka izdosies atrast risinājumu, lai atbalstītu nepieciešamību palielināt būtiski šīs aģentūras budžetu un ka uh, Mm, ka lai tas mm, būtu ne tikai transporta komitejā, bet arī ekonomikas komitejas kolēģi mūs atbalstītu, kas nevienmēr tā notiek. Un otrs komentārs. Tas saistās ar mm, apvārsnis 2020 programmu un Dominiks tam pieskārās, bet es vēlētos norādīt, ka ir svarīgi arī atbalstīt šo programmu uh, budžeta projektā, kas tiks prezentēts un par kuru mēs iesniegsim grozījumus. Tas arī viss. Paldies! Danke, jetzt Isabella de, Isabella de Montlūdzu. Grazie. Un intervento anche da parte mia per ringraziare innanzitutto. Paldies! Gribēju pateikties eh, referentam par šo atzinumu. Viņš īstenībā patiešām ir aplūkojis pilnīgi visus aspektus, kas kaut kādā veidā ir saistīti ar transporta nozari. Gribēju pateikties arī par to, ka šeit ir akcents likts uz turismu. Tālāk ir runājumi par CEF. Tagad uh, šim instrumentam ir paredzēts mazāk līdzekļu, un, protams, tas nav nekas iepriecinošs. Un uh, tam vajadzēja būt saskaņotam ar Junkera plānu. Uh, bet tādā veidā būs ļoti grūti īstenot šo sviras efektu infrastruktūrā. Tieši uh, infrastruktūrai ir nepieciešams subsīdijas Eiropas Savienībā. Un jārunā arī par urbāno mobilitāti. Komisijā par to ir bijušas uh, diskusijas un ir jābūt uh, labai urbānai plānošanai. Ne tikai attiecībā uz transportu, mums ir jāatrod kaut kādi risinājumi, lai patiešām šis uh, transporta infrastruktūra pilsētā būtu pietiekami efektīva un lai cilvēki varētu to viegli izmantot. Jādomā par telpisko plānošanu un Tādā veidā varētu arī uh, krietni samazināt uh, transporta sastrēgumu iespējamību. Protams, mums ir bijušas diskusijas par uh, pilsētām Eiropā. Tādēļ ļoti jauki, ka referents to ir arī pieminējis savā atzinumā. Kolēģi pieminēja arī turismu, ka turismam vajadzētu piešķirt atsevišķu uh, budžeta līniju, budžeta pozīciju. Ir, protams, atsevišķas līnijas, kurās ir pieminēts arī turisms, bet tas ir ļoti sarežģīti, jo, nu, vienā kategorijā ir kaut kas atvēlēts turismā, kādā citā, un, un ļoti grūti tādēļ šo finansējumu ir apgūt. Un vajadzētu būt tā tad skaidri, lielākai skaidrībai, cik finansējumu ir pieejams, kādos sektoros, cik tiek investēts Protams, mums nevajadzētu uh, arī aizmirst, ka tam ir tāda teritoriāla dimensija, līdz ar to nevajadzētu uztraukties par sociālo dempingu, jo investīcijas bieži vien rada uzplaukumu tieši tur, tajās teritorijās, kur tās tiek veiktas. Un arī krīzē, krīzes laikos mēs esam pieredzējuši, ka tieši turismu sektors ir tas, kas joprojām spēj izdzīvot. Mums ir jāatbalsta patiešām šie projekti, jo tas īstenībā ir ļoti svarīgi. Un Gezīna Maisner, nu, lakoniski ļoti, jā, es gribēju tikai pieminēt, referents jau to minēja un citi arī uh, to atkārtoja, ka CEF gandrīz, nu, tika m, paņemts, nozakts tāds žūsksnis un tas ir tagad, uh, šī nauda ir piešķirta ESIF. Mēs patiešām esam ļoti nīkni par to, un es domāju, ka nākamajos gados mums, kā transporta komitejai, vajadzētu patiešām ļoti rūpīgi, nu, burtiski kā ar lupu skatīties, lai CEF tiktu paņēmts nospēc iespējas mazāk līdzekļu, jo īstenībā, nu, nevar to atkārtot pietiekam bieži, un tagad pie mums arī ir ieradies mūsu kādreizējais komitejas priekšstādātais, viņš noteikti arī ļoti uzmanīgi mūsu klausās. Paldies, tagad Abagarotas kundze lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji. Es esmu ļoti gandarīta, ka var piedalīties transporta komitejas sēdē šodien, un mēs vēlējāmies pateikties Salīni kungam par atzinumu. Komisija gribētu uh, jums pateikt, ka, protams, transporta politikai ir ļoti svarīga vieta jāatvēl arī budžetā. ESIF saņēma līdzekļus no CEF, un mēs uzskatām, ka īstenībā arī daudz transporta projekts varēs finansēt tieši pateicoties ESIF, un transportam tādēļ nevajadzētu ciest. Šeit ir runāts eh, par ERTMS vienotajām Eiropas eh, debesīm, stā, multimodāliem savienojumiem. Tas viss tātad tiks finansēts pateicoties mūsu budžetam. Un es varu piekrist Pirinskī kungam un Rikē kungam, do, domājot par padomas pozīciju. Koreper pagājuši ceturtdien pieņēma lēmumu Tur eh, tika patiešām eh, lēmts, ka daudz naudas tiks paņēmts Inmējā, Cēsa un nedaudz cietīs arī citas uh, transportu aģentūras. Komisija būtu patiešām ļoti pateicīga, ja jūs varētu atbalstīt sākotnējo budžetu uzmetumu ar nesamazinātām apropriācijām. Paldies! Paldies tagad Massimiliano Salīnī. Grazie sicuramente tutti i relatori ombra per. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikties ēnu referentiem eh, par viņu izteiktajiem komentāriem un arī uh, kopdarba uzteikšanu. Mums tiešām bija ļoti laba sadarbības gaisotne. Tagad par vairākiem punktiem, kas izskanēja diskusijās. Komisijas pārstāve teica, ka mums ir jābūt skaidriem un arī definējumiem ir jābūt skaidriem. Jā, protams, FC radīs iespējas garantēt investīciju atgriešanu. Bet um, kā piesaistīt investīcijas, kā cilvēkos un uzņēmumos radīt pārliecību, ka investīcijas nav nekas briesmīgs un naudas šķērdēšana, tas ir ļoti ilgstošs darbs un tas arī nav EFSI uzdevums. Vēl bez tam ir skaidrs, ka ne jau visus projektus varēs īstenot ar FC naudu vai līdzfinansējumu. Mēs domājam, ka FC varēs palīdzēt finansēt lielus projektus, bet um, investīcijas ir ļoti svarīgas um, ekonomiskajai attīstībai. Patiesībā nevis ekonomiskajai attīstībai, bet lai mēs atkal nostātos uz ekonomiskās attīstības ceļa. Tas ir ļoti svarīgi. Paldies! Līdz 22. jūlijam, pulkstens 12. ir jāiesniedz grozījumi. Balsosim komitejā 31. augustā, uzreiz pēc brīvdienām, pirmdienā un 8, 28. oktobrī plenārsēdē. Nākamais darba kārtības punkts pirms kaut ko vēl teikšu. Gribu pie mums sirsnīgi sveikt Brianu Simpsonu. Nu, gandrīz savā vecajā vietā viņš tagad sēž, kur viņš ir sildījis gadiem ilgi. Esam ļoti priecīgi, ka tu esi pie mums ieradies un ka tu tagad esi koordinators. Pie mums ir šodien ieradušies trīs koordinatori. Un eh, tā tad mums ir paredzēts 45 minūtes tavai prezentācijai, jautājumiem un atbildēm, nu, nedaudz vairāk nekā iepriekšējā sēdē, bet tu jau ļoti labi pazīsti drēbi, tā tad lakoniskas runas bieži vien ir tās kodolīgākās, tādēļ es esmu pārliecināts, ka tu varēsi iekļauties atvēlētajā laikā un liels prieks to šodien redzēt. Tev vārds! Well, Jā, ir nedaudz dīvaini atgriezties komitejā. Tātad es esmu pārsēdies vienu krēslu pa kreisi, un tomēr man ir ārkārtīgi liels prieks šo pēcpusdienu runāt ar jums, runāt eh, manā komitejā un runāt par jūras ceļiem. Eiropā dzīvo 505 miljoni iedzīvotāju, un te apdzīvo visu kontinentu. Līdz ar to e, transportam tiek izvirzītas pietiekam augstas pratība, prasības visiem, e, visiem nostūriem ir jābūt labi sasniedzamiem. Un TNT izvirzīja to par savu galveno uzdevumu, un noteikti jūs piekritīsiet manam nākamajam uh, apgalvojumam, ka TNT e, ir visai Eiropas risinājums un nevis dalību valstu risinājums. Tāpēc dalību valstīm ir jāsaprot e, un arī jāizvirza prasības, ko tās vēlētos redzēt kā transporta e, ceļus turpmākajos gados, teiksim, turpmākajos desmit gados. Dalību valsts transporta tīkliem ir jābūt savstarpēji savietojamiem, un tas arī bija galvenais TNT uzdevums. Bet eh, ceļu transports nodrošina lielu daļu, apmēram 60% no iekšējā tirgus transporta vajadzībām. Tas tomēr nenozo, nenodrošina visu. Jūras transports ir 40% un arī jūras transports ir ļoti populārs. Kā mēs zinām, mums ir tā saucamās vājās vietas, ahilē, papēži, un ja mēs ar to tiktu galā, tad mēs samazinātu negatīvo ietekmi gan uz ekonomiku, gan uz ekoloģiju. Par jūras eh, ceļiem runājot, jūras maģistrālēm runājot, ir svarīgi tās izveidot un pie tām piestrādāt. Kāpēc? Eiropas Savienība ir būtiskākā, būtiskākā um, ostu sistēma un apmēram 90% no visiem pārjūru pārvadājumiem ir eh, kuģu veikti, un 75% no ārējiem, ārējiem tirzniecības eh, ieņēmumiem nāk tieši no jūrniecības. Suecas kanāls, kas eh, savieno Eiropu ar tālajiem austrumiem, vidusjūra, Atlantijas eh, okeāns un Panamas kanāls, kā arī Melnās jūras un Ziemeļjūras maģistrāls. Pēdējā laikā pārvadājumi pa jūru ir būtiski pieauguši, un, protams, transporta pārējām sistēmām ir jāatbilst šīm prasībām. Tas e, ir novedis pie e, būtiskas e, sati, būtiska satiksmes pieaugums Soecas kanālā un Vidusjūrā un mūsu vadošās ostas Hamburga, Rotterdama un arī Eh, Lamanša ostas piedzīvo būtisku kravu pieaugumu. Eh, Centrāla Amerika, tātad jaunā Panamas kanāla veidošana un eh, par transporta jomu tiek runāts arī TTIP līgumā. Transports ir ļoti svarīgs pasaules tirzniecības moments. Par jūras maģistrālēm un uh, to integrāciju globālajā loģistikas ķēdē. Eiropas Savienībā mums pie tā ir jāstrādā. Mums ir jāskatās, kāds varētu būt vislabākais eh, apvienojums kvalitātei un kvantitātei. Ja mums izdosies panākt šos mērķus, tas eh, nāks par labu visiem tirsniecības partneriem. Mums ir jāspēj paredzēt, kas būs nepieciešams nākotnē un kādi varētu būt veiksmīgākie risinājumi eh, šiem, lai izvairītos no šiem pudeles kakliem un lai izvairītos no pieļautajām kļūdām pagātnē. Ļoti svarīgi, kā jau daudzas gadsimtas eh, kuģi vago jūras, un tā tas arī būs. Iespējams, ka vajadzētu palielināt e, jūras pārvadājumu ātrumu, kas ļautu kravas pārvadāt veicīgāk, bet tas prasa arī pielāgot e, Eiropas ostas. Visam ir jātiek e, savērtam kopīgā sistēmā - mašīnas, dzelzceļš, jūras transports, tam ir nepieciešams pavisam jauns process pārvaldījums jūras maģistrāles ICA eh, struktūrā un arī digitālajā eh, iekšējā tirgu ir svarīgi uzdevumi. Un eh, ikvienam transporta operatoram vajadzētu piedalīties šo risinājumu meklēšanā. Tātad jūras maģistrāles. Jūs varat uzdot jautājumu, kas tas vispār ir? Vispārējais eh, definējums ir izveidot jūras maģistrālu Eiropas tīklu, kas ļautu eh, kravas pārvadāt eh, uzticamāk, drošāk un veiks, veicīgāk. Tam ir nepieciešama loģistikas ķēde, kas apvienot visus jūras pārvadājumus vienā. Es zinu, Esmu bijis politiķis pietiekami ilgi, lai zinātu, ka konteineri nevar piedalīties vēlēšanās un tām nav balstiesības, tāpēc mums ir jāiestājas par konteineriem. Vajadzētu samazināt arī um, ahilē papēžu ceļu pārvadājumos. Lai uzlabotu transporta efektivitāti un pieejamību, ir nepieciešama inovatīva risinājuma, un tieši perifērie Eiropas eh, rajoni cieši visvairāk. Es sev esmu izvirzījis trīs prioritātes, kad eh, sāku strādāt par koordinatoru jūras maģistrālēs, un tās prioritātes ir vide pirmā, tātad, piemēram, alternatīva degviela izmantošana, otrais jūras transporta iekļaušana loģistikas ķēdē, lai cilvēks saprast, kas tas ir. Un trešais - jūrniecības drošība, trafik, um, satiksmes pārvaldība un cilvēku resursu pārvaldība un apmācība. Mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt uh, pārvadājumu par jūras nozīmīgumu tirzniecībā un savienot eh, jūras ostas ar ceļu koridoriem. Tādējādi Connecting Europe arī labi iekļaujās šajos mūsu mērķos. Tātad pirmā SEFCO misija bija 23 miljoni kohēzijā un vairāk miljonu cefā. Kā tad mēs e, apvienojam cef un kohēzijas fonda līdzekļu izmantošanu? Pavisam kopā investīcijas no šiem abiem fondiem ir bijusi virs 750 miljoniem. Tātad vide. Mēs izvēlējāmies 20 projektus, kuri e, piesaistīja 392 miljonus investīciju un 147 miljonus deva Eiropas Savienība. Mums ir 184 e, miljoni ieguldīti e, sašķidrinātās gāzes terminālos, un mēs esam izveidojuši arī 12 citus projektus, un divi projekti ir vēl savādākas dabas Tagad par jūras transporta e, pieslēgšanu loģistikas ķēdēji. Pieci projekti, kuri pavisam kopā ir piesaistījuši 265 miljonus un 98 miljonus no Eiropas Savienības fondiem. Un trešais mērķis tātad, tā kā cilvēku faktors, esam īstenojuši četrus projektus, 36 e, miljonus no Eiropas Savienības un 82 miljonu no citiem investoriem nākotnē. Mums ir jāsagatavo detalizēts īstenošanas plāns un eh, to uz, darbu pie tā sākām 2015. gada jūnijā. Un pētījums. Esam uzsākuši pētījumu un rezultātus sagaidām 2017. gadā. Un, protams, TNT ir parādījušies jauni projektu paziņojumi, un tie ir jūras maģistrāles, kohēzijas un arī CEF naudas piesaistīšana. Patreizajā momentā gribētu pateikt, ka mēs no jūras maģistrālēm, no projektiem, kuru bija ļoti, ļoti maz, šobrīd eh, esam nonākuši situācijā, kad mēs nemaz visus projektus nevaram izskatīt, to ir pārāk daudz. Iespējams, ka pārējie koordinatori man nepiekritīs, bet eh, es domāju, ka mums naudas vajadzētu pietikt, un ja jūs eh, varētu iesniegt projekts vai pamudināt citus, tad es būtu priecīgs. Kā tad īstenot adekvātu jūras maģistrālu izveidošanu? Te mums palīdzēs TNT, Eiropas parlaments un dalību valstis, jo 2016. gadā parādīsies otrais projekta kopums jūras maģistrāļu veidošanā, un te esam e, plānojuši iesaistīt kā privātos, tā arī publiskos spēlētājus. TNT koridori. Geogrāfiski runājot, Es vienmēr esmu eh, sarunās iesaistījis visas iesaistītās puses Eiropā. Ļoti svarīgi ir vest horizontālās sarunas, bet koridori ir vertikāli un visas valsts, kuras ir ap šiem koridoriem, ir šo koridoru izveidē ieinteresētas, bet es tomēr mēģinu eh, raudzīties tādā vis Eiropas līmenī. TNT ir paredzēts visai Eiropai. Un šeit ir svarīgi to atcerēties, ka mums ir apmēram 400 ostas, un Dievs vien zina, cik daudz eiro, zem Eiropas karogiem buro un brauc kuģu, un arī um, ar ostām un kuģu pārvadājumiem saistīto darba vietu skaitu neviens nezina. Tāpēc ir tik svarīgi kohēzijas fonda līdzekļu piesaistīšana Es, jūs jau ziniet, vienmēr esmu iestājies par veiksmīgāku un labāku dzelzceļa izmantošanu. Bet eh, nav jau tā, ka es tagad esmu tā kā nomainījis krēslus un tagad iestāšos tikai un vienīgi par jūru. Nē. Eiropas parlamenta transporta komitejai ir ļoti svarīga loma spēlējama šajā procesā. Mēs esam atbildīgi par efektīvu TNT tīkla izveidi, un tas e, attiecās arī uz jūras pārvadājumiem. Es esmu apņēmības pilns e, jūras transportam piešķirt e, tikpat lielu nozīmību un izveidot to par sava veida uh, ritenīti kopīgajā mehānismā, un ceru, ka tas mums visiem palīdzēs labākas Eiropas veidošanā. Paldies! It was a pleasure to listen to you. Lielas paldies, Brian, bija liels prieks tevi klausīties. Now the coordinators and the first one is Wim. Tagad došu vārdu koordinatoriem. And but for you it's fine. Right. Gracias, señor presidente. Bienvenido. Paldies, priekšsādātāji. Sveicam Simpsona kungu. Jūs vienmēr esat eh, pelnījis manu cieņu sociālistu vadībā, un, un jūs arī bijāt komitejas priekšstādātājs. Un eh, jūs esat ļoti paties un īsts Un eh, jums gan vienmēr ir savs jājām ziņ, ziņš un dzelzceļš, un citiem atkal ir riteņnis. Bet, nu, paldies par informāciju. Mērķis ir ļoti svarīgs, lai būtu efektivitāte. Jūras maģistrāls ir izšķirošs elements, un uh, Mm, tā lai mm, tur būtu e, reāli transporta koridori, kas būtu kā Eiropas transporta mugurkauls. Mm, CEF paredz jūras maģistrāles kā prioritāti un koordinātoru darba dokumentā ir trīs prioritātes. Vispirms vide, piesārņojošo emisiju samazinājums, otrkārt jūras uh, sektoru iesaistīšana loģistikā un tehnisko elementu uzlabojumi jūras jomā un um, jūras transporta pārvaldība, kā arī cilvēku resursu izmantošana apmācot. Un mērķis ir uzlabot intermodālos savienojumus. Un uh, tāpēc ir absolūti nepieciešams Uh, stiprināt uh, dažādo uh, transporta veidu mm, izmantojumu. Un izaicinājums būtu šāds, ka Eiropas ostas tiek iesaistītas transporta tīklos, lai būtu pēc iespējas lielāka efektivitāte. Un tā varētu būt vislielākā mm, bāža šajā mm, jomā. Un tad ir un tā, ka ir liels līdzsvara trūkums starp Eiropas Savienības piešķirtajiem resursiem mm, ostām un nodarbinātību un mm, seg emisiju samazinājumu. Un Eiropas uh, programma mērķis būtu uzlabot konkurētspēju, un Simpson kungs jūs uh, teicāt, ka būtu nepieciešams lielāks finansējums, un te mēs varam jums piekrist. Un līdz ar to mēs apņemamies politiski rīkoties, lai sniegtu budžeta dotācijas. Ir jāievieš šie principi, pretējā gadījumā ostas būs neefektīvas un dzelzceļš arī nevarēs īstenot savus uzdevumus. Katrā ziņā šie pūliņi ir uh, ļoti vajadzīgi un var treitināties ar mūsējiem un e, ne tikai jūsu plānotajā jomā, bet arī mēs domājam, ka būtu jāprasa vairāk finansējumu, kas ļaus labāk novadīt projektus līdz labam galam. Ismēls Ertuks lūdzu. Paldies. Priekšstādātāji, dārgais Brian, es arī gribēju tev sirsnīgi sveikt mūsu rindās. Jā, nu šīs telpas, šo zāli tu pazīsti ļoti labi, un man eh, mūsu politiskās grupas vārdā ir liels prieks tevi atkal šeit redzēt un dzirdēt tavu balsi. Tu izskaties lieliski un novēlu tev panākumus arī turpmāk. Es domāju, ka arī laiks, eh, ko pavadīja ārpus eh, parlamenta, tev ir nācis par labu. Tātad, nu, viss ir noticis tā, kā tam bija jānotiek. Targais Brajān, tu esi uzņēmies būtiskus uzdevumus, un mēs arī pēdējā laikā strādājām kopā ļoti intensīvi, runājot par TNT eh, vadlīnijām, bijām abi līdzreferenti, man bija tas gods ar tevi strādāt. Uh, Mēs bieži vien kritizējam paši sevi, kritizējam Eiropas Savienību, bet ja mēs runājam par šo stratēģiju, es gribētu pat uh, apgalvot, uzrīktēties, apgalvot, ka Eiropas Savienībā mēs esam unikāli, mēs esam radījuši tīklu, kas ietver visus transporta veidus, un vienu dienu tad būtu iespējams ar tiem arī pārvietoties no punkta A līdz punktam B, un tā ir arī tā izdaudzinātā papildvērtība. Es domāju, ka labāk par citiem tu arī šajā zālē zini, ka no 2004. līdz 2014. gadam, šie jūras ceļi nebija tik ļoti pieminēti, un mēs kā Eiropas Savienība to arī labi neizmantojām. Tādēļ komisija teica, ka šie jūras ceļi patiešām ir ļoti, ļoti svarīgi, un tie ir jāiekļauj sākotnējā dokumentā. Paldies, un eh, tad eh, vēlreiz es gribēju teikt, ka mums ir nepieciešams šīs jūras maģistrāls. Bieži vien mums vajadzēja pārliecināt dalību valsts par savu uzskatī, uzskatu pareizību, un ja mēs runājam par jūras maģistrāliem, tad eh, cilvēki pirmām kārtām ir tendēti domāt tieši par tām dalību valstīm, kas atrodas pie jūras, bet tas ir īstenībā daudz sazarotāk. Tu nosauc arī savas prioritātes, es varu zem tām parakstīties, nekavējoties, tā tad vīde, CO2 samazināšana, pārēju uz citiem transporta veidiem, loģistikas ķēdes, glūda. Uh, izmantošanu, un ja nebūs uh, tādas uh, labas loģistikas ķēdes, tad, protams, uh, turpmākajā laikā mēs nekādu drošību uz jūras maģistrālēm nepanāksim. Un gribēju pateikt vēl ko, ja runājam par jūras maģistrālēm, mums ir nepieciešama arī Eiropas Savienības ģeopolitiskās atrašanās pieminēšana. Un Eiropas Savienība arī ārpolitikā dara tik maz, lai varētu risināt krīzes, nu kaut vai Ziemeļāfrikā, tie ir mūsu noieta tirgi, tie ir vērti uz pasauli, nu kaut vai Suezas kanāls, Ēģipte ir mūsu partneris, nu, burtiski kaimiņu valsts, un mēs nevaram visu atstāt tikai likteņa varā eh, šīs milzīgās bēgļu traumas. Tas ir jāplūko daudz, daudz plašākā kontekstā, un jūras maģistrāls noteikti ir tāds labs pirmais solis, lai vispār radītu apziņu, ka šī ir ļoti būtiska politikas sastāvdaļas. Un, diemžēl, Es to saku ar tādu zināmu sarilktinājumu, jo transports un infrastruktūra joprojām, nu, ir tāds uh, pakārtots temats Eiropas Savienības līderi, nepieminēšu viņas vārdā, bet mobilitāte un transports viņiem ir kaut kas otršķirīgs. Nu, diemžēl tā ir, ja pat vispār viņi to piemina. Uh, gribēju to pateikt, un es gribētu redzēt arī Eiropas komisijas darba programmu. Tātad Junkera darba, ko, darba plānā ir tikai pieci punkti, kur ir pieminēts transports, un to ir ārkārtīgi vispārīgi. Domāju, ka mēs, kas esam tādi speciālisti kā tu un es, mēs vēlamies, lai šis jautājums patiešām tiktu tematizēts un lai tam tiktu piešķirta arī pelnītā vērība. Ja mēs runājam par šo stratēģiju, par transporta stratēģiju, es te tagad negribu izlikties par tādu pārgudru cilvēku, bet eh, parlaugoties, kas notiek citur, mēs esam pārliecinājušies, ka citi reģioni arī nesēž uz lauriem. Uh, Latīņa Amerika līdztekus tevis minētajam Panamas kanālam, piemēram, Gvatemala un Nikaragva mēģina uh, radīt labākus pašas savus savienojumus starp Atlantijas un Kluso okeānu, un tur ir tie paredzēti 40 miljoni dolāru šādiem projektiem. Mums te nav uh, pietiekami visu laiku strīdēties tikai par TTIP, neņemot vērā šādas uh, dziļākas kopsakarības. Un tagad daži vārdi par ESIF. Uzskatu, ka Junkera plāns, ko mēs atbalstām, nu jā, mums tas sagādāja arī zināmas galvas sāpes, jo bija uzbrukums mūsu finansējumam, bet šīs jūras maģistrāles mums vajadzētu labāk integrēt un labāk vajadzētu arī piesaistīt ESIF līdzekļus, lai varētu šīs maģistrāles finansēt. Ja mēs to panāksim, tad mēs tavu uh, pieminēto mērķi noteikti sasniegsim un radīsim tik ļoti nepieciešamo papildu vērtību. Paldies, Robert Zīle! Thank you, Brian. It's very nice to see you here. Paldies, Brian. Ir ļoti pateikami jūs redzēt atkal mūsu komitejā. Jums ir jauni uzdevumi. E, jums bija tāda ļoti koncentrēta prezentācija un tomēr ļoti korekta. Tagad jautājums. Jautājums par diviem aspektiem. Vienam jūs jau pieskārāties un tomēr sīkāk. Kā jūsuprāt, Eiropas strateģisko investīciju fonds mums varētu palīdzēt? Jo iepriekšējā finanšu gadā runa gāja par 550 grantiem dažādiem projektiem. Uh, jūras maģistrālēs, vai šobrīd kaut kas varētu mainīties. Šobrīd šķiet, ka mums ir ļoti laba iespēja izmantot šā jaunā eh, fonda uh, sniegtās iespējas atbalstīt projekts jūras, eh, mo, jūras maģistrālēs. Un tagad geogrāfiskās neutralitātes jautājums, kur Junkers izvirzīja savu plānu piedāvājumā kā vienu no galvenajiem kritērijiem. Tad jautājums, kuri jūsuprāt būtu būtiskākie ostu mezgli vai geogrāfiski eh, svarīgākās ostas, kas arī uzsvērt šo jūras motoru ceļu piešķīrumu. Un tagad par koridoriem. Ir eh, tādas teritorijas, eh, piemēram, Ziemeļ un Baltijas jūra ir eh, kontrolētas, un kā jums šķiet, kuram vajadzētu piegādāt degvielu kuģiem un kāda būs metanola kā spirt pie, sa, pievienojums e, šiem jūras degvielām un kā jums šķiet tas e, attiec, kā tas viss attīstās, vai jums šķiet, ka tā varētu būt, ka tas varētu būt kā šķērslis, vai tas varētu attīstīt arvien jaunu jūras e, maģistrālu izveidošanu. Un visbeidzot, tas būs savu veidu komentārs par jaunajiem kanāliem. Jūs pieminējāt jaunā Panamas kanāla rakšanu, sots kanāls ir novecojis Es eh, darbojos Eurolata grupā un mēs eh, viesojāmies Panamas kanālā un tur bija būtiskas, kā lai es to, te, kā lai es to pasaku, Panamas varas iestādes eh, šaubījās, vai Gvatemala un Nikvarāga kaut ko tuvākajā laikā darīs. Mums jau ir pieredze, ka tādi milzīgi globālu investīciju projekti tā kā tiek uzspūsti, ujuj vajag, un pēc tam tas viss izplēn, jo tirgus nav tam gatavs. Varbūt jūs varētu nedaudz pakavēties pie šī te e, jūras pārvadājuma un jūrsaimniecības globāla aspekta. Gezina Maisner, lūdzu, paldies! Brian, man ir milzīgs prieks tevi redzēt šajā sēdē, to teica jau arī kolēģi, un uh, biju arī ļoti ieintriģēta redzēt tevi kā jūras maģistrāļu koordinatoru, un tu īstenībā esi tāds dzelzceļa cilvēks, bet man šķiet, ka tagad, nu, arī kuģi tev nesagādā pārāk lielas grūtības. Patiešām tā bija liela intriga. Uh, Un es atceros, ka 2009. gadā es tik daudz uzmanības pievērsu jūras uh, politikai, uh, integrētam jūras transportam, un tu pat īsti to tā neizprāt. Tu teici, nu, Gezīna, ko tu ar to visu gribi panākt? Un tagad man ir tāds prieks redzēt, ka tu esi apjēdzis, cik svarīgi ir šie jūras ceļi, jūras maģistrāļi. Integrēta jūras politika ir mans hobijs, un, protams, jūras maģistrāls arī ar to ir saistīts. 90% no visu transportu pasaulē norisinās tieši pa jūras maģistrālēm. Tieši tādēļ ir jārūpējas, lai tās būtu labi savienotas un lai arī eh, šis transporta veids radītu maz eh, emisiju. Un, protams, Ismēls Ertuks pareizi teica, tam ir arī svarīga ģeopolitiskā nozīme. Es negribu, protams, atkārtot visu jau izskanējušo, bet, nu, tagad ir arī uh, reidereis, kam ir jāpiedalās, jādod savi kūģi, lai varētu uh, cilvēkus glābt vidusjūrā un citās jūrās. Un tagad man ir arī daži ļoti konkrēti jautājumi. Pirmām kārtām mēs gribētu zināt, vai koordinatoru starpā arī savstarpējā koordinācija ir pietiekama laba. Uh, Vai tu uh, satiecies arī ar kolēģiem, kas atbildīgi par uh, Ziemeļjūras stratēģiju, Jonijas jūras, Baltijas jūras stratēģijām? Ir vairākas uh, šīs jūras stratēģijas un uh, ar jūru robežojošās valstis, protams, uh, tām būtu labāk jāsadarbojas, ir sevišķi, ja tā, to robežu ir pie viens un tās pašas jūras, vai šis koordinācijas darbs notiek. Ja nē, tad varbūt vajadzētu to apsvērt otrām kārtām, vai ir kādas dalība valstis, kur ir īpašas problēmas, kur tev ir nepieciešams papildus atbalsts uh, ikdienas darbā. Nu, protams, varbūt visu tik atklāt nevar pateikt, bet. Uh, Es esmu pārliecināta, mums ir nepieciešami šie, nepieciešams šīs jūras maģistrāles, arī ostām jābūt labāk sasaistītām, ir jābūt alternatīvai infrastruktūrai, arī atjaunīgo energo avotu izmantošanā. Gribēju pavaicāt, ko dara dalību valstis, nu dažreiz kā parlamentāriešiem šķiet, nu būtu patiešām labi, ja valdības kaut ko vairāk darītu un vairāk popularizētu šos projektus, tad mūsu darbs visiem būtu vieglāks. Trešais jautājums. Jā, atcaucoties uz Roberta Zīles teikto, tā tad sašķidrinātā dabas gāze. Ko tu domā par to visu un? Flüssigen. Ich persönlich halte mehr von den festen und zwar von denen am besten in Kugelform. Tā tad ir arī šeit tiek izmantotas dažādas tehnoloģijas, ir šī gāze tādā lodīšu formā un ir šķīdra gāze. Eh, kā to varētu izmantot. Lielā mērā tas ir saistīts arī ar aģentūru darbu, vai tās patiešām skatās, jo pārsvarā tiek izmantot eh, šī šķidrā gāze. Un es gribētu tā tad, lai tu vairāk eh, to pieminētu tālāk, Uģasa kunga vairs nav klāta, bet cik daudz šie eh, ultraperifērie reģioni tiek eh, iesaistīti maģistrāļu stratēģijā, jo ir, piemēram, daudz salu un tur cilvēkiem ir grūti nokļūt eh, uz citu gala mērķi. Un, protams, runājot par jūras maģistrāliem, nu pilnīgi visu varbūt nevar uh, ņemt vērā, bet uh, cik daudz uzmanības tu tam pievērst savā darbā. Paldies, Mēkīlinen, lūdzu. Kīraks, jā. Paldies, paldies, priekšsēdētāja kungs. Šeit sēžu. Paldies! Paldies arī Brānam! E, Patīkam jūs atkal redzēt mūsu vidū parlamentā. Iepriekšējā reize, kad mēs tikāmies, e, tas bija tad, kad jūs bijāt transporta komitejas, e, komitejas prieksēdētājs, un man bija gari mati, tos es nogriezu, kad man ievēlēja parlamentā. Tāpēc jūs noteikti mani neatpazināt. Tagad viss ir skaidrs. Tagad vēlētos izmantot man doto iespēju un pajautāt šoreiz divus jautājumus par Ziemeļvalstīm, par Ziemeļvalstīm saistītiem jūras pārvadājumiem. Kādā veidā jūs raugāties Zviedrijas un Somijas eh, paredzēto Midway Alignment projektu, tātad UMEA vāsa? Vai tam ir paredzēts atvēlēt naudu tuvākajos gados, jo Somijai un Zviedrijai šis projekts ir ārkārtīgas nozīmības? Tātad īpaši kravu pārvadājumiem tas ir ļoti, ļoti būtiski. Otrs jautājums. Kāds ir jūsu skatījums 2015. gadā? ir stājies spēkā sēra ierobežojums e, Baltijas jūrā kuģu pārvadājumiem. Cik aktīvi šobrīd tiek uzraudzīta šī sēra izmešu ierobežojuma direktīva un vai tiešām tas novedīs pie tā, ka uh, pārvadājumi pa jūru novirzīsies uz smago mašīnu pārvadājumu pusi? Un visbeidzot tās drosmīgs jautājums. Uh, vai tiek paredzēts, kādā veidā šie jūras, šīs jūras maģistrālas tādā kopumā radīs jaunu potenciālu par iespējamu jauno ziemeļu ledus okeāna ceļu, jo šobrīd ledus kūst paldies. Ja, ich kann die Freude über deine Anwesenheit. Ohne Kungs, paldies. Es, protams, arī varu pievienoties tiem kolēģiem, kas priecājas par Brājana ierašanos pie mums. Mēs esam uh, patiešām veikuši uh, savu darbu godam iepriekšējā uh, sasaukumā, un galvenais temats tātad bija From Road to Sea. Tas, ka tu tagad runā par jūras maģistrālēm, īstenībā ir tikai loģiski, un tas ir šīs transporta stratēģijas turpinājums ja mēs runājam par ostām Eiropas dienvidu un uh, ziemeļu krastos, tātad tiek runāts par galvenajām ostām. Un, uh, protams, ir labāk uh, jāsavieno jūras ceļi ar sauszemes ceļiem. Mēs to visu vēlamies panākt pateicoties uh, CEF jūras maģistrāles protams, ir viena no galvenajām transporta asīm Eiropā, un tas īstenībā ir mūsu komitejas nopelns, jo ne visi uzreiz apjēdza, ka tā varētu būt tāda Trans-Eiropas as, kam tiktu piešķirts arī atbilstīgs finansējums. Protams, ja runājām par Dienvidu Austrumu Āziju un Ziemeļameriku, mums ar šiem kontinentiem ir ļoti uh, aktīva tirdzniecība, preces galvenokārt tiek pārvadātas uh, konteineros, tātad preču pārvadāšana pa Atlantijas okeānu, nu, mums te ir lielās ostas, Hamburga, Rotterdama Eiropā, kur ir ļoti daudz preču pārkrauts. Un mums ir jāatzīst, ka šie lielie 14 tūkstoši un 21 tūkstoši konteineri uh, ierodas ostā, tie ir uh, jāpārkrauj. Un tad, piemēram, e, ziemeļu krastā pietavojas mazāki konteineru kuģi, uz kuriem šīs preces tiek pārkrautas, lai tās vestu tālāk. Uh, par šaurākiem ūdens ceļiem un kāda tad ir situācija, vai uh, ir uh, visas nepieciešamās iekārtas lielākajās ostās, lai šīs preces varētu tad uh, vest tālāk. Un, protams, mums ir jāņem vērā arī šī strateģiskie mezgli. Ķīniešiem arī ir akcijas, viņiem ir iespējas izmantot soecas kanālu, ir arī uh, daudz citu investīciju. Tā mums ir kritiska, ļoti svarīga infrastruktūra. Mums kā Eiropiešiem vajadzētu to ne tikai paturēt prātā un uh, savā skatu punktā, bet arī uh, labāk izmantot. Un ja mēs runājam par energopatēriņu jūrā, īstenībā tas ir daudz, daudz taupīgāk, ekonomiskāk nekā uz sauszemes. Un, protams, tas ļaus uzlabot arī ekoloģiskos rādītājus, samazinot CO2 emisijas, uh, un ETS te ir jāpiemina noteikti. Labi, ka šeit tiek pieminēta arī sašķidrinātā dabas gāze. Un arī uh, tas, kā varētu kuģus uzpildin, uzpildīt ar šo uh, sašķidrināto dabas gāzi. Un, protams, ja palielināsies transporta kapacitāte, tad mēs varēsim uzlabot arī kuģu drošību. Es atceros arī šo Ziemeļ Baltijas jūras kanālu, kā tad tur izskatās, vai Galileo eh, te varētu piesaistīt. Protams, mums vajadzētu arī to visu pieminēt. Bosforas jūras šaurums noteikti arī nedrīkstētu tikt aizmirsts. Tad varam skatīties uh, savukārt uh, Melnās jūras virzienā. Un pašās beigās varu arī teikt, ir arī tādi kūģi, eh, kam daļai ir šie skrūbēri izmantoti, un tie var braukt tikai ar tādu ļoti tīru degvielu. Nu, vai tiek izmantot šie skrūvēri vai sašķidrinātā dabas gāze. Ko tu par to visu domā vispār par šo tendenci? Paldies, Terēs Grifin. Uh, thank you, Chair. Brian. Paldies, priekšsādātāji Brain, ir brīnišķīgi tevi redzēt šeit un mm, ka mm, arī tu, tu vairs neesi deputāts, es esmu pārliecināta, ka tu ļoti aktīvi darbojies eh, savā kampaņā, bet eh, runājot par Ziemeļjūras eh, projektu un ostām visā Eiropā, kas pirms tam ir mazinājies, nu, tas Mm, tomēr rāda augstas kvalitātes, ilgspējīgas darba vietas, un tas ļoti svarīgi programmā. Un jūs labi zināt, ka šobrīd mēs cenšamies mm, atjaunot Liverpūles mm, ostu, un kā jūs redzat jūras maģistrāļu pievienoto vērtību Liverpūlē un visā ziemeļa austrum reģionu apvienotajā karalistē, un tas nodrošina augstus nodarbinātības standartus un aizsardzību, to starp arī apmācības un prakses jauniešiem un kā mēs zinām, tad saskaņā ar neseno um, darba organizācijas pētījumu aptuveni 3% no um, Mm, darbiniekiem ir sievietes jūras mm, mm, sektorā un ir liela atšķirības. Es neprasu jums visu atrisināt, bet eh, ko te varētu darīt? Kam? Jums Fanta Kamps lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es domāju, esmu vienīgais šajā komitejā kas nav strādājis pie Brian Simpsona, tātad viņa vadībā, es uh, drīkstēju rakstīt atzinums IMCO komitejas vārdā. Jāsaka, nu īstenībā, jā, jā, viss ir daudz sliktāk IMCO komitejā nekā tad, kad tur priekšsēdētājs bija Brian Simpsons. Labi, tagad pirmais jautājums - saziņa, komunikācija ko dara uh, Brian Simpsona komanda šajā sakarā. Protams, ir ļoti jauki, ka mēs kā speciālisti esam informēti par to, kas tad ir jūras maģistrāls, bet Eiropas pilsoņi zin visu par Grieķiju, bet neko par jūras maģistrālēm. Pirmais jautājums, kā, ir, uh, kā norisinās komunikācija? Otrkārt, lietu kārtība. Es īsti labi nesaprotu, ko jūs darīsiet no 2014. līdz 2020. gadam. Šajā brošūriņā, kas man ir rokās, galvenokārt tiek runāts par laika posmu no 2007. līdz 2014. gadam. Ko tā tad darīsiet pēc tam no 14. līdz 20. gadam? Atcaucoties uz Gezīnes garām ejot pieminēto jautājumu par sadarbību ar citiem koordinatoriem. Es jau zinu, ko teiks Brājans. Viņš teiks, sadarbība ir laba lieta, bet es gribu faktus. Nu, Māķie Grošs, piemēram, grib kaut ko vienu, Brajans Simpsons grib kaut ko citu. Kā tad viņi to atrisina? Un dažreiz, jā, ir patiešām smagi jāpacīnās, lai sasniegtu vēlamo. Tālāk starptautiskā jūras organizācija. Daudz uh, vietu kuģniecībai patiešām ir starptautisks raksturs, kā jau minēja Ismails. Vai jūs sadarbojaties kop ar, ar starptautisko jūrniecības organizāciju, vai tas uh, varbūt ir nu, pārāk augstu grābts? Un visbeidzot, ostu regulējums. Mēs pie tā ļoti daudz strādājam vai tā tad gultnes uh, rakta dziļā, kas, piemēram, atsevišķās ostās vai nē, e, nu, tā būtu konkurence starp uh, ostām. Es nezinu, vai jūs par to varat kaut ko pateikt vai nē. Kits Taylors. Well, hello, Brian. Nice to see you again. You're looking very well. Sveiks, Brain! Es ļoti priecājos tevi atkal redzēt. Brīnišķīgi izskaties. Man ir divi vienkārši jautājumi tev uzdodami. Varbūt tu varētu tiem pieskarties nedaudz. Un pirmais no tiem, es vēlētos noskaidrot, cik lielā mērā jūras maģistrātes eh, maksimizē īs, eh, īsu kuģojumu maršrutus. Un vai tev būtu eh, konkrēti piemēri, un otrs, kā pārobežu integrācija un sādarbības starp dažādām ostām veicina lielāku jūras maģistrāļu efektivitāti. Tātad otrais jautājums vēlreiz bija par to, kā pārobežu integrācija un sādarbība starp dažādām jūras ostām uh, Uh, nodrošina lielāku jūras maģistrāļu efektivitāti. Oh. Danke sehr, jetzt George Bach. George Bachs lūdzu. Danke, herzlich. Paldies. Paldies, vai Brian, arī es tev sirsnīgi šeit sveicu. Jā, nu, šīs kaismīgās uh, uzņemšanas runas pierāda, ka tu šajā komitejā joprojām esi ļoti iemīļots. Ja mēs runājam par infrastruktūru, loģistiku, finansējumu, es gribētu pievērsties tieši uh, satiksmes pārvaldībai un šim humānajam elementam tajā visā. Mēs esam, protams, informēti, ka mums eh, pietrūks speciālistu nevien transporta jomā, bet arī daudzās citās. Mums ir nepieciešami vietnamieši kā lokomotīvi vadītāji un uh, citu tautību pārstāvi. Domāju, ka transportām ir jāizstrādā kopīga stratēģija šajā plāksnē. Vai tad ir, nu, bijušas kaut kādas pārdomas par šo humāno elementu, par uh, cilvēku kapitālu. Paldies, Lūcija Andersona! Thank you, and Brian, it's great to see you here. Paldies, ir liels prieks redzēt Brianu un arī uh, visus pārējos no apvienotās karalistes, un es tikai vēlētos uh, atsaukties uz Ismaila teikto par to, cik uh, būtisks pamat elements ir finansējums un kā jūs uz to raugāties nākotnē un, un arī raugoties uz uh, turpmākajiem projektiem, ka ir tiltam uh, paredzēts uh, finansējums un tieši tajā jomā tas ir ļoti svarīgi tajā rajonā un arī jūs runājāt par um, mega kuģu attīstīšanu un nesā un esenā ziņojumā arī par to bija runa un kā jūs redzat tendences kā tas ietekmē jūras maģistrāļu mm, perspektīvas, kā tas ietekmē. Un reizēm tas ir pozitīvi, bet reizēm tur rodas problēmas. Mm, un es arī piekrītu Terēzes teiktiem par to, cik svarīgi tas ir izaugsmai, darba vietām un kvalitatīvām darba vietām. Un ir ļoti labi, ka personāla aspekts apmācība arī ļoti labi ir iekļauts uh, jūras maģistrālēs un kā tas notiek, bet uh, kā mēs uh, risinām uh, citus tematus, konkrēti e, jūrnieku jautājumu, un parlaments pagājušā nedēļā arī mm, par to balsoja, par e, kolektīvajām jūrnieku tiesībām, un, manuprāt, tas ir ļoti pozitīvi, bet vēl atliek mm, izaicinājumi par e, šīm kuģi, par karogiem un par kvalitāti darba vietās. Es un D un citi kolēģi mm, vēlas rudenī organizēt semināru par uh, jūras mm, apstākļiem un nosacījumiem. Varbūt jūs varētu teikt pāris vārdus par to. Tagad Dominiks Rikē. Merci, monsieur président, je salue. Paldies, priekšsādātāji, es sveicu Brāienu, kaut arī politiski tas nav tik zīmīgi, bet es piecus gadus atrados eh, viņam kreisajā pusē, liels prieks viņu atkal redzēt. Un es vēlējos uzdot vienu jautājumu, es eh, tūlīt to paskaidrošu. Uh, Marko Polo iniciatīva, kas tika pārtraukta, saistījās zināmā mērā ar to pašu tematu, proti jūras savienojums Eiropas iekšienē. Un uh, problēma, kāda ir jūras maģistrālēm, ir tāda, ka ir acīm redzot divi aspekti. Viens ir infrastruktūras aspekts mm, jūras līmenī, proti kā mm, jūrā ostām tiek nodrošinātas attiestīgas uh, Mm, infrastruktūras un arī šis short shipping. Un mēs redzējām, ka Marko Polo jau ka bija e, kūģu problēma, fraktēšana un tā tālāk. Vai mēs varam uzskatīt, ka jūras maģistrāles ir tāds kā pagarinājums, izmantojot tos pašus līdzekļus, tos pašus kuģus starptautiskajai e, jūras komerctirniecībai, kas e, nāk no Eiropas, vai arī uh, Mm, te ir nepieciešams specifisks eh, ekipējums. Ja mm, ir nepieciešams specifisks aprīkojums jūras maģistrālēm vai pastāv atbilstoši instrumenti, jo mm, šķiet, ka šo ostu infrastruktūras Transeiropas tīklā TNT ne eh, paredz kādus uh, infrastruktūras instrumentus kuģiem, izņemot horizontālo prioritāru, kā eh, jomā mēs runājam par skruberiem, par emisijām, par eh, izmantoto degvielas tipu un tam līdzīgi. Bet mans jautājums ir, vai kuģi ir eh, svarīgs temats, un ja jā, tad vai mūsu rīcībā ir līdzekļi ieviest mm, kuģu sistēmu, kas būtu atbilstoši īsiem ceļiem short shipping starp kopienas valstīm? Danke sehr, jetzt Jackie Foster. Jackie Foster. Well, thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ļoti patīkam atkal redzēt Brianu šeit. Tāda sajūta, ka jūs nekad nesat mūs atstājis. Un tomēr tas neparādījās jūsu ievadrunās, un tomēr par to vajadzētu runāt. Jūs noteikti apmeklējat ļoti daudzas ostas visā Eiropā. Un e, šobrīd arvien vairāk e, uzmanība tiek pievērsta tieši jūras piesārņojumam, bet e, DG Tran, ja atceraties, ir pieņēmis sēra direktīvu. Un toreiz E, toreiz tā radīja ārkārtīgi karstas pretrunas un viedokļu dažādību, jo tā attiecās uz Ziemeļjūru, bet uz Vidusjūru nē. Nākamais tika iepirkts aprīkojums miljonos, un kā tas tiek izmantots. Tagad e, ir paredzēts izveidot jaunu direktīvu vai pat regulu tīrā ūdens e, direktīvu vai regulu, un to nodarbojas DG Environment. Šobrīd šķiet ir izveidojusies konflikts situācija un konflikts ir seturts, sekojošs. Tā tad ir nozara, kura šobrīd jau izpilda sēra direktīvā ierakstītos ierobežojumus. Dodoties uz dažādām ostām uh, Eiropā, tad uh, dažādi vietējie, mm, vietējie kritēriji ir paredzējuši viņiem iepirkt eh, aprīkojumu, kas ļauj izpildīt šo sēra direktīvu. Un tagad tiek runāts par jauno tīru ūdens direktīvu, kura būs augstāk stāvoša vai prioritējamāk par šo sēra direktīvu. Uh, Tagad mēs atgriežamies nedaudz atpakaļ vēsturē, kuri toreiz arī bija vesela virkne nozars, kuri izpildīja to, ko komisija prasīja toreiz no viņiem, ieguldīja jaunajās tehnoloģijās, un tad viņi tika atstāti novārtā. Esmu griezusies pie DJ Move nozars vārdā un DJ Move šo lietu šobrīd izskata, bet DJ Environment ir būtisks pužda gabaliņš, jo arī viņiem ir jāiesaistās. Es tātad vēlētos jums uzdot jautājumu. Es saprotu, ka jūs nevarēsiet uz to tūlīt eh, atbildēt, bet ir tātad vietējais regulējums un noteikumi, kur attiecās uz noteiktām ostām, kur it kā neizpilda šos noteikumus. Atcerēsimies, ka pasaulē komerciālā jūrniecība un jūras pārvadājumi sit ļoti augstu vilni. Kā šo lietu sakārtot? Prieksēdētājs paldies. Es arī atļāvos sevi pievienot runātāju sarakstam, kā tu to mēdzi darīt. Un gribēju pateikt. Tātad, ja runājam par eh, šiem jūras ceļiem un pēctecību komitejā, Tātad eh, Paulo Kostā arī bija kādreiz šīs komitejas eh, priekšsēdētājs, viņš kļuva arī par ostas eh, direktoru Venēcijā, un tagad to es atbildīgs par ūdens ceļiem. Tātad, jā, nu šeit ir zināmas tāds likteņa pirks tagad eh, par nopietno. Ir jābūt tādai labai sadarbībai, lai ostas nekonkurētu citas ar citu. Un mēs runājam par Eiropas dimensiju. Es runāju par Vāciju. Tad Vācijas federālajai republikai, tās valdībai pat nav pilnīgas atbildības par. Um, ostu politiku to dara pavalstis, piemēram, Lejas Saksija, uh, domāja, ka pie Ludvigshāfens varētu būvēt dziļjūras Vilhelmshāfen. Jā, jā, saka priekšstādātājs, kuru palabo. Uh, Gezina Maisnera. Tā tad lielie kuģi nevarēja izkuģot līdz Hamburgai. Tagad ir gatava šī osta. Mēs redzējām fotografijā divus kuģus un Hamburgu teicam, mēs izraksim elbu dziļāku, lai šie kuģi neierodas pie mums, neierodas Viljams Hāfenē, bet gan uh, Hamburgā. Tā tad. Uh, ja tas būtu visas valsts pakļautībā, tad varētu lēmt vai nu eh, izrakt ostā dziļāku šo te gultni vai nē, bet eh, tā kā tas ir pavalstu pārziņā Vācijā, nu līdz ar to notiek šādas lietas. Es domāju, ka tā ir naudas šķērdēšana, nu tā tad esmu šeit viensprāts ar Gezīni. Tālāk, sadarbība, kā varētu to visu koordinēt. Tālāk, Ja mēs runājam par tāljūras kuģošanu, tur bieži vien tiek izmantot uh, tāda smagā degviela, un tā ir, uh, tas ir īpaši tāds naftas pārpalikums, tā varētu to salīdzināt ar uh, dedzināšanas iekārtām bez filtra. Uh, cik, tur, cik tā, lielā mērā mēs varētu tā turpināt. Tā tad mēs eh, tur ne, nu, nedaudz kādu krikumiņu ietaupām, bet pēc tam mums ir jāmaksā milz nauda par uh, piesārņojumu. Mēs varētu, protams, izmantot uh, dīzeli ar daļiņu filtrēšanu, bet uh, tas izmaksātu nedaudz dārgāk, bet jādomā par ilgtermiņu izmaksām. Cik ilgi mēs tā varētu turpināt? Un tagad, Brājāns. Daudz, daudz jautājumu. Vārds tev. And as a teacher, you know to answer. Well. Labi. Tad eh, es sākšu eh, izskatīt, atbildēšu jautājumiem pēc uzdošanas secībā. Tātad, izveidojot loģistikas ceļus un eh, savēt varētu salikt kopā jūras maģistrāles ar citiem transporta koridoriem. Tad šajā darbā vispirmais, kas ir jādara, mums e, ir jānoskaidro, kur tad transporta plūsma dodās, un es uzskatu, ka mums vajadzētu salikt kopā dzelzceļus ar ostām. Tas būtu vislabākais, e, ko mēs varam panākt, jo, kā jau teicu, nav nekādas jēgas, ja ir uzcelta lieliska osta ar visu infrastruktūru, ar visiem pacēlājiem, celtņiem, ja, ja e, desmit kilometrus no ostas ir milzīgs e, kravu sastrēgums. Tāda situācija izveidojas pietiekami bieži, un mēs mēģinām šīs problēmas risināt, tiešām raudzīties, kāda Eh, varētu būt eh, labākas, veiksmīgākas, plūstošākas kravas pārvadājumu iespējas. Un eh, aptaujājot iesaistītās puses, viņas vienmēr apgalvo, ka tiek izveidota jūras pārvadājumu ķēde tātad no ražotāja līdz patērētājam. Uh, Tikai tad, ja šī ķēdīte darbosies bez jau kādas aizķeršanās, mēs varēsim būt apmierināti. Un par vidi, protams, mēs varam par vidi runāt līdz bezgalībai un sausām mutēm, un tomēr es eh, domāju, ka nebija jau tā, ka Baltijas valstis tika piespiestas kaut ko darīt. Uh, Un tad eh, visi tā kā nobalsoja par šo direktīvu, un tad visi personīgi klauvēja pie manām durvīm un zvanīja, atliksim, atliksim, kā atlikt, kā pagarināt pārējais periodu. Tātad eh, tagad ir pieņemta direktīva, kas attiecās, nu arī pasaulē tajā pašā virzienā, at, kas attiecās uz direkt, uz eh, zem sēra degvielām. Uh, Un tagad uh, pārcelsimies uz vidusjūru. Tātad uz vidusjūru tas neatiecās, bet attieksies. Un uh, attieksies arī vidusjūra būs uh, zem sēra teritorija. Tāpēc ir ļoti svarīgi, lai vidusjūras valstis un tur kuģojošie jau tagad sākt piestrādāt pie tā, kā viņi veidos zem sēra izmešu flotile. Man lielā mērā e, priecē tas, ka viss ir viensprāts, mums ir vajadzīga papildus nauda. Un es tā kā par to tik ļoti neuztraucos. Mēs e, esam jauna iestāde, un koridori, kur jau tā kā darbojās, mēs um, pēdējā brīdī mēģinam kaut ko tur darīt un mēģināt kādu pārliecināt. Tā tad eh, kāds varētu būt kāda tuneļa priekšrocības eh, salīdzinot ar jūras eh, maģistrāļu priekšrocību. Un tomēr es zinu, ka mēs esam pieņēmuši un apstiprinājusi labus projektus, kurus mēs nevaram īstenot, tāpēc, ka tam nepietiek naudas. Ir sāpīgi to redzēt. Es e, varbūt nevēlētos, e, lai naudas e, būtu tā, tādā pārmērā un, un tomēr naudas mums ir nepieciešams vairāk. Ismail, TNT tīkls ir unikāls projekts. Un es tiešām uzskatu, ka tas ir veids, kādā veidā ir tālāk jāstrādā pie Eiropas Savienības transporta politikas izveidošanas. Protams, mums ir daudz citas vispārējas dabas politikas Eiropā. Es e, atceros brīdi, kad mēs pirmo reizi sākām runāt par TNT. Tas bija, ja pareizi atceros, 91. E, gadā. Un toreiz ik viens e, parlamenta deputāts nāca klajā ar to, kādam šim TNT e, vajadzētu būt. Piemēram, neliels tunelis Skotla Skotijā tika iekļauts kā būtiskākais TNT projekts. Kolēģi, tas ir smieklīgi. Protams, ka mums ir jāstrādā ar dalību valstīm. Katrai dalību valstī ir savas prioritātes. Mums ir izveidos tā saucamo tuneļu un e, galveno ceļu prioritāšu saraksts. Un e, problēma toreiz bija, tā tad e, toreiz tur nebija jūras maģistrāles. Tagad tās ir šajā projektā, jo komisija ir sapratusi, ka tas ir ārkārtīgi būtiski. Un e, tad e, parādās tāda kā raganu medības, tagad visi, tā kā sākumā neviens nesaprata, kas ir šie jūras jūras maģistrālie ceļi. Sākumā neviens nezināja, kas tas ir, bet eh, daudzi eh, koordinatori pie manis griezās ar jautājumu, kas tad ir šie, šīs maģistrāls, un es teicu, atstājiet ostas manā ziņā. Un es domāju, ka mums visiem dažādiem projektiem atvēlēto naudu vajadzētu salikt kopā un mēģināt eh, izprast to, cik svarīga ir ostu un jūras maģistrāla nozīme Eiropas transportā. Eiropas e, svarīgā stratēģiskā nozīme pasaulē. Mums ir tā kā jāsaprot, ka arī trešās valsts ir būtisks, piemēram, e, Ziemeļāfrika, Ukraina, Moldova, Melnās jūras reģiona valstis un, protams, ar tētip līguma noslēgšanu. Arī tur ir paredzēta jūra, jūras jautājums. Mums e, ir dažādi projekti ar Ēģipti, Palestīnu, Jordānu un Izrēlu. Tā saucamais e, svaigo augļu koridors uz e, Itāliju un tad ar vilcienu šie augļi tiek eh, izvadāti pa visu Eiropu. Tātad eh, Palestīnas izstrādājumi, nevis eh, Palestīnas izstrādājumi, kuri ir ražot okupētajās teritorijās. Nē, nē, tur ir tāda nesaprašanās. ir viens vai divi projekti, kur ir ārkārtīgi svarīgi. Tātad jā, sadarbība ar trešajām valstīm ir ļoti svarīga. Jo nevar jau būt jūras maģistrāla, kurai ir tikai sākuma punkts. Vienmēr jūras maģistrāla savieno divus punktus. Robert, stratēģiskie investī, investījumi 1 miljards eiro trīs gadu laikā Un eh, visas ostas, eh, kuras ir kvalificētas ierakstījumam TNT, tātad visas ostas, kuras ir ierakstīts TNT, kvalificējas šim projektam. Tātad eh, Somijā un Zviedrijā, kā arī Rostoka, tur ir tātad ik viena osta, kura ir ierakstīta TNT, kvalificējas atbalsts saņem, saņēmējam. Un e, Baltijas jūrā bija problēmas, bet šīs problēmas mums e, ļāva mēģināt rast risinājums. Mēs e, strādājam ar Baltijas jūrām un mēģinam izveidot šos sašķidrinātās dabas gāzes portāls, bet eh, vidusjūrā situācija ir nedaudz savādāka. Mēs atbalstam šos projektus, cik tas ir saskaņā ar noteikumiem un ko ir iespējams īstenot. Tagad atkārtošos. Es eh, esmu pārliecināts, ka būs uh, jāizskata vēlreiz vidusjūras jautājums. Panamas kanāls e, jau ir izrakts, un tagad ir 20, 30 e, tūkstoši. Un e, runājot ar skiperiem, 30 tūkstoši tie, kas nāka no Ķīnas un no Eiropas, ir ļoti svarīgi izskaust šo īso jūras pārvadījumu sistēmu, jo desmit tūkstoši var būt vienalga kas, bet mums ir, ra, mums ir jārod alternatīvas īsas distances jūras pārvadājumiem. Tagad eh, jūrniecības politika. Es eh, ar lielu prieku strādāju pie šiem jūrniecības jautājumiem. 90% no Eiropas Savienības ārējā eksporta notiek eh, pa jūrām. Un eh, iekšēji tas ir tikai kaut kādi pārdesmit procenti, un tas tā kā neiet kopā. Šie, šīs jūras maģistrāles varbūt eh, būtiskākais eh, problēma kopums ir tāds, ka mūs neakceptē mūsu pašu sadarbības partneru koordinācijas sīvas eh, līmenī. Tagad mēs mēģinam sadarboties, lai strādātu pozitīvā virzienā. Un vēl viens interesants aspekts Mēs e, sadarbojamies arī ar iekšzemes ūdens ceļu ostām. Koordinatoru jūras stratēģija. Jā, mēs izskatām šo iespēju. Vai mums ir problēmas ar kādu konkrētu dalību valsti? Jā, ar vairākām. Nesaukšu vārdā, bet mums ir problēmas ar kohēzijas valstīm jo kohēzijas valstis vēlas visu savu naudu izmantot eh, dzelzceļos. Un viņiem ir ļoti pārliecinoši argumenti. Viņiem izdodās ašķirinātos gāzes termināli, skruberi, Mēs vēlamies hibrīd skruberus, tā saucamā slēgtā cikla skruberus, mēs esam diskutējuši ar EMSA un perifērija reģioni, ja pareizi atceros, 14. septembrī, ak nē, 20. labo runātājs mums Balēriskajās salās ir konferences par attālinātajiem reģioniem un kāda ir to saikne un kādu lomu šo perifēro reģionu attīstībā spēlēs jūras maģistrāls. Es e, tomēr centīšos atbildēt visiem. Tātad e, mēs atbalstam šo e, vidustermiņa piešķīrumu un 14. un 15. septembrī, ja Kilenens kundze tur būs, tad eh, es, eh, tad es mēģināšu tur ierasties. Ziemeļjūra ūdeņos Es neticēju, kamēr pats to neredzēju. Piemēram, ko darīt ziemā ar ledlaužiem? Tātad mēs atbalstam uh, Zviedrijas un Somijas kopīgu ledlaužu projektu. Tātad uh, mēs atbalstam tā saucamo, ka kuģi iet tādā kā uh, zosu ķēdītē. Un, protams, metanols un ko tur darīt ar degvielām. Bet jūs uzdevāt vienu ļoti labu jautājumu un citi arī to pieminēja. Un eh, tā ir šīs direktīvas īstenošana. Nav nekādas jēgas eh, pieņemt vai pat transponēt šo sēra direktīvu, ja neviens to neīsteno un tā visiem riebjās. Mēs esam uz, uzsākuši projektu, projektu ar EMSA, kurā mēs mēģināsim atbildīgās iestādes eh, mēģināt uh, īstenot un transponēt šo direktīvu. Tātad Baltijas valstis, Somija, Zviedrija. Mums ir jādara viss, lai šī sēra direktīva tiktu transponēta. Ceļu transports un komisijas eh, veikums īsdistants jūras pārvadājumu mūs nodarbina lielā mērā. Pavisam nesen uzstājos konferencē Kopenhāgenā, kurā runa gāja tikai par šiem īsdistanču jūras pārvadājumiem. Viņi runāja, ko vajag vai nē. Es uzskatu, ka tas ir sava veida katalizators uh, šiem jūras maģistrāļu ceļiem. Un eh, tas ir vēl viens arguments, lai tos izmantot. Protams, ka darba vēl ir atlicis daudz. Un, eh, ja mēs vēlamies investēt sašķidrinātās dabas gāzes portālos, tad eh, vispār metanolam ir ļoti liela nākotne. Un, protams, arī ostas, ostas aprīkojumam ir jābūt tam piemērotam. Es eh, uzskatu, ka eh, šiem jaunajiem, jaunajām ostām, piemēram, Liverpūra, Bresta, Lešona, kas ir Atlantijā, es eh, bieži saku, ka, kad tēti tiks pieņemts, tad es vienmēr teicu, ka Liverpūla ir nepareizajā. Ja E, nepareizajā savas pusē, bet kad tiks pieņemts e, TTIP, Liverpūra atradīsies pareizajā pusē un tagad attiekties sāk arī Dublina. Protams, e, apmācība ir ļoti svarīga. Daudz nodarbojamies ar apmācības semināru organizēšanu. Pie tām mēs nodarbojamies ne tikai ar jūrnieku apmācību tradicionālā šā termina izpratnē, bet uh, kuģi e, jau nav tikai kravu pārvadātāji. Šis tas var noiet greizi, un, protams, arī komunikācija, protams, mēs e, mēģinam sazināties ar visiem, ar ko vien varam. Tātad brošūra ir tikai tāda vadlīnija dabas un pēc sešiem mēnešiem mēs nāksim klajā ar pētījumu secinājumu publicēšanu. Es jums brošūru izdalīju tikai kā savu veidā ieskatu tajā, ar ko mēs nodarbojamies. Next. Par ostu direktīvu tagad. vēl viens svarīgs temats, bet ļoti daudz jautājumu bija. Un uh, īsi jūras ceļi uz Kalē, jeb caur Kalē. Un tas ir apvienotās karalistes uh, piemērs īsiem uh, ceļiem un tāpat arī Baltijas jūrā tāpat. Un Varšava Umiju. Un tad par um, satiksmes pārvaldība, Džordži par to runāja. Tā ir problēma, ko mēs eh, ļoti rūpīgi pētām. Lamanšā un eh, runājot par finansēšanu kuģiem, jā, kuģi kļūst lielāki un uh, tirgi prasa lielākus kuģus. Ir interesanti, ka konteinera pārvadāšanas izmaksas no Ķīnas uz Eiropu uz 200 eh, dolāru, kas nav ilgspējīgi. Jūs zināt, no Šanhajas konteiners uz Rotterdamu tiek aizsūtīts un jūs mm, samaksājāt 200 mm, eiro un mm, dolāru, un tas ir eh, šī izmēra dēļ. Uh, par jūrnieku tiesībām. Tas ir ļoti mm, arī svarīgs jautājums. Mēs esam iesaistīti viņu tiesībās, bet galvenais jautājums ir par karogu atbilstību un, un mm, arī raugoties uz kuģu tipiem, kādi ir. Kad to nosaka starptautiskas vienošanās un Marko Polo iniciatīva sniedza subsīdijas eh, ceļiem, bet mēs dodam grantus projektiem. Bija Spānijas, Francijas jautājums, Francijas ministrs mm, arī runāja par to, mm, minēja šo Marko Polo projektu, bet mums ir mm, atbalsts specifiskiem projektiem, bet Marko Polo savukārt sniedza atbalstu ceļiem tīrais ūdens džaki. Tas eh, par šo hibrīdu skruberu mēs pie tā strādājam, par uzņemšanas struktūrām ostās, un mēs atbalstam to, ka atvērties skruberi tiek pārveidoti par slēgtiem skruberiem lai nekas nenotiek atpa, nenonāk atpakaļ jūrā un netiek pārkāpta tīrā ūdens direktīva. Nu, Marku, bija ļoti labs jautājums. Tas bija labs projekts un bija ārkārtīgi grūti mm, panākt ostu iesaisti. Mm. Un kā lai būtu arī šie labie projekti Ziemeļa Adrijas mm, rajonā. Un tā mūsu fundamentālā prioritāte dalību valstīs ir, ka mums te ir problēma dalību valstīs. Uh, Nu, jūs varbūt man varētu palīdzēt, un ja tā, tad tas būtu milz pakāpums. Vēlētos noskaidrot, kāpēc eh, mm, smagā mašīna var šķērsot robežas bez kādām problēmām, bet mm, ceļojot no Spānijas uz mm, apvienoto karalisti ir jāievēro muitas mm, regulējums, cita regulējuma ārkārtīgi daudz lietu, un šķiet, ka tas nav vietā. Hamburgas jautājums un Elba. Nu, mēs piedāvājam Vācijas valdībai paraudzīties, pārlīdzēt ar ķelnes kanālu un es gaidu viņu atbildi. Es ļoti atvainojos, es tik gari runāju, bet paldies! Brian, vielen Dank. Paldies, Brian. Jāsaka arī, kā priekšsēdētājs, tu nekad nedrīkstēji runāt tik ilgi kā šodien. Bet, nu, es esmu pateicīgs, ka tu esi tik jauki atbildējis visiem jautājumiem, viss rūpīgi pierakstījis. Un, protams, tu arī redzēji, cik ļoti liels prieks ir taviem bijušiem kolēģiem tev atkal šeit redzēt. Novēl tev visu labāko! Okay, wir schließen jetzt die Sitzung und haben dann die Koordinatorensitzung in Kamera. Koordinatoru sanāksim tūlīt sāksies un tā notiks aizslēgtām.